Okay, everybody, if you settle down, um, the bad news is... Sveicināti. Mēs vēl neesam pabeiguši visus um, priekšsēdētā paziņojumus, un līdz ar to, tā kā jūs tad vairāk esat ieradušies, tad es negribēju, protams, iepriekš tukšam gaisam to stāstīt. Nu, tā kā tā, lūdzu, ieņemiet sasiec. Pirmkārt, Eiropas parlamenta nedēļa par Eiropas semestri plānota no 28. līdz 30. janvārim šeit Briselē. Un tā ļaus Eiropas parlamentu komitejām kopā organizēt starp komiteju sanāksmes attiecīgi viņu kompetences jautājumos. Tajās sanāksmēs turklāt piedalēsim Nacionālo parlamentu uh, dalībnieki, deputāti, un tātad tur kopā viņi izskatīs Eiropas komisijas ierosināto Eiropas izaugsmes semestri un arī noteiktās vadlīnijas Eiropas dalībvalstu budžetiem. Vēlos arī atgādināt, ka Eiropas parlamentu deputātu klātbūtne ir absolūti svarīga, lai tiešām izskatītu Eiropas semestra jautājumus un lai nodrošinātu, ka tiešām sanāksmes ir izdevušās un nekādā ziņā nav vēlams, ka jūs ienādaties, parakstieties un pēc divām minūtēm aizlaižaties. Līdz ar to mēs aicinātu jūs aktīvi piedalīties. Tālāk vienotās uzraudzības faili. Šeit pirmās trialogas sarunas notika jau arī 16. janvārī. Kas te visu laiku sačukstās? Lūdzu, klusāk. Un vispār varbūt nerunāšu. Tātad tālāk ir ECB failu izskatīšana pantu pa pantam notiek, turpinās. Un tātad un sākotnējās diskusijas notiek. Turpmāk ir plānots arī trialogs sarunas 23., 24. un 28. janvārī. Tālāk par kapitāla prasību direktīvām un regulu. Te ir jau bijuši divi politiskie trialogi ar īrijas prezidentūru janvārī. 10. janvārī mums bija sarunas par salīdzinošiem atskaits kritērijiem, par risku pārsalīdzināšanu, par struktūrālo nodalīšanu un par struktūrāliem sodiem. Tāpat arī mēs runājam par arī kompromisa priekšlikumiem, arī par tirzniecību ar finanšu darījumiem. Tagad tur ir izsniegt laiks tehniskā līmenī iesniegt grozījumus, un 15. janvārī arī tika izskatīt jautājums par korporatīvo pārvaldību un um, valstu noteikumiem. Tāpat arī vēlos atgādināt ēnu referentiem, ka viņiem ir jāziņo par jebkādām citām divpusējām sarunām, ko viņi notur ar īrijas prezidentūru. Tas ir absolūti svarīgi visos jautājumos. Tagad izskatās, ka ir tāda mode risināt sarunas divpusējā ceļā, un par to es netieku kā priekšsēdē informēta, tāpat arī citi sarunu uh, dalībnieki netiek informēti, un tādēļ es aicinātu tomēr, lūdzu, ja mēs izskatām uh, šādus mums visiem aktuālos jautājumus, tad aicināt par to visu ziņot jau sēdz sākumā. Un nevis tikai divpusēji risināt šīs īrijas prezidentūras sarunas, citiem nezinot. Es aicinātu un šo jautājumu nopietni aktualizēt. Un ja es neesmu informēta, un tāpēc citi deputāti nav to informēti, lūdzu sākumā, dēļ sākumā vienmēr lūdziet vārdu un informēt mūs visus. Tāpat arī vēlos jūs informēt, ka esmu nosūtījusi jau vēstuli arī jaunajam Eirogrupas priekšsādātājiem un aicinu viņu ierasties uz mūsu komiteju un risināt dialogu. Līdzīgā sadarbības gaisotnē, kā mums arī bija ar Jean-Claude Junkeru. Un visbeidzot, ekonomiskais dialogs un viedokļu apmaiņa ar īrijas ministru plānota piecos šodien komitejā. Gadījumā, ja mēs nobalsosim visu jau ļoti laicīgi, atcerieties, ka jums ir piecos pulksteņi jāatgriežas sanāksmē un jāpiedalās. Alternatīva vienkārši ir, kad es tad vienkārši vilkšu garumā balsošanu. Vai jūs paši to darīsiet? Kas tad apat var notikt? Nu ko, lūdzu visi iesprādiet savas kartas, lai mēs pārbaudām elektroniskas sistēmas darbību. Lūdzu, Žanpoļ. Mums būs visai grūta pēcpusdiena ar balsošanu. Es vēlējos sveikt Siklunas kunga ierašanos ETP eh, e un es aicinātu balsot par to, vai mēs viņu paturēsim vai sūtīsim pie sociālistiem. <laughs> Well, well, that's his card. It's not the person. You know. That's his card. He's not allowed. Can, can, can Madam we ask, Chair, Madam can, Chair, can we ask une décision huissier, je crois. <laughs> Man liekas, tas ir um, izpildītāja lēmums. Um, in his, in his absence, every... Nu labi, viņš nav klāt, un tagad jau, protams, var viņu izāsēt vai, nu, nolikt, kur vienam gribas. Nu labi, tagad pārdaudzes sistēmas darbību sākam balsot. Viss sistēma darbojas. Lūdzu, pārvaldam sistēmu. Lūk, jā, ir viens no zaļajiem par daudz. Ar vienu par daudz. Turklāt trīs vēl nav nobalsojuši. 41 ir tā kā ievietojis kartiņu, bet tikai 38 nobalsojuši. Vai visi nospēduši kādu pogu? Vai vispār netaisās to darīt? Vēl viens nav nobalsojis. Tagad visi. Paldies visiem, viss kārtībā. Labi, balsojam! 2011. CB gadskārtējais ziņojums. Esam gatavi. Kompromiss A. Kas var? Pret. Atturas. Pieņemts. 27. Par. Pret. Atturas. Lūdzu. Elektroniski. Beidzam balsot. 24 pār 17 pret. Pieņemts. B kompromiss. Kas par? Atturas. Pieņemts. C par. Atturas. Pieņemts. 42 par pret. Nav viss skaidrs, lūdzu vēlreiz. 42. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Nē, pārbaudām elektroniski. Lūdzu, vēl divam jānobalso. Vēl vienam. Viens nenobalso, bet es beidzu mm, līdz ar to 23 pār 18 pret. Man bija taisnība. D kompromiss par E. Mm, piedošana divās daļās. pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas. Šķiet, ka norādīts, bet pārodām elektroniski. Otrā daļa. E-kompromiss. Lūdzu, vēl trīs nav nobaltojuši, diviem vēl. Pēc apbalsot. Noraidīts. Ar 23 balsīm. Kompromiss F. Trīs daļās. Pirmā daļa par. Pret atturas. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret atturas. Pieņemts. Pārbaudām. Bet es domāju, ka tas ir pieņemts. Vēl pieciem jābalso. Trim. Beidzam balsot. Pieņemts ar 23 pret 18. Trešā daļa par pret atturas noraidīts. G kompromiss kopā par pret atturas pieņemts. 76 par pret. Kas tur? We, we have 76 atsevišķais balsošanas pieprasījums, jo tas neiekļaujas kompromisā. 76 balsojam pret. Noraidīts. 46 par pret. 48 par pret. Nu, Turās noraidīts. 49 par pret atturas. Noraidīts. H kompromiss. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas norādīts. 54 par pret atturas pieņemts. Kompromiss I pieņemts. 57 par pret pret atturas pieņemts. 58 pār pret atturas pieņemts. Nē, kaut ko nepareizi. Pārvadām 58. Noraidīts. Nu, lūk, nevis man redz, bet jūs īšķi. Jē, kompromiss par pretaturis pieņemts. 71. par pretaturis pieņemts. 72. par pretaturis pieņemts. 74. par pretaturis pieņemts. 78. par pretaturis pieņemts. Kā kompromiss par pretaturis pieņemts. 75 par pret atturas elektroniski lūdzu. Balsojam. Beidzam balsot. Vēl nē. Beidzam balsot. Noraidīts. 18 pret 23 noraidīts. L kompromiss par pret atturs pieņemts kompromiss M par pret atturs pieņemts. Man liekas, ka tautas partija jau necēlēs balsojot, līdz ar to nepietiek vairākumam. Balsojam! elektroniski. Beidzam balsot. 24 pret 20. 82 par. Pret. Atturas noraidīts. E, pieņemšanu. Pieņemts. N. Divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par. Pret atturas. Nedaudz samulsinoši. Nu, tāds patīs par daudz viens. Lūdzu, izstājas no spēles kāds. Nu, lūk, noraidīts 19, 25 pret. Tā, O par pret atturs pieņemts. Labi, tautas partija tikai balso sādāk pret, tur nav ko parodīt. Tātad 20, 89 pār pret atturs. Šogam pārbaudām. Šķiet, ka noraidīts. Vēl diviem jābalso. Beidzam balsot. Noraidīts. 92 par pret atturs pieņemts. 95 par pret atturs pieņemts. 99 par pret atturs pieņemts. P Kompromiss par pret atturas pieņemts. 103 par pret atturas noraidīts. 104 par pret atturas noraidīts. 107 un līdzīgie par pret atturas pieņemts. Tālāk. 114 par pret atturs pieņemts. Kā eh, Q kompromiss par pret atturs pieņemts. R kompromiss par pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa pārpret atturs pieņemts. Es kompromiss par pret atturas pieņemts. Kompromiss T par pret atturas pieņemts. 128 par pret atturas pieņemts. 129 un līdzīgi svītrojumi par pret atturas pieņemts. Tālāk. U kompromiss par pret atturus pieņemts. V pirmā daļa par pret atturus pieņemts. Mm, tātad V2 kompromiss pret atturas pieņemts. Dubult V par pret atturas pieņemts. X pirmā daļa par. Pirmā daļa par. Pret atturas noradīts. visiem tālāk skaidrs, vai tam vispār jāgas balsot. Nē, nē, otrai daļai tad vairs nav jāgas noraidīt, ja mēs norādām pirmo daļu, savukārt trešajā. Referents piekrīt. Par trešo, par pret atturas trešā daļa pieņemta. Labi, pārbaudam trešo daļu. Lūdzu, trimnāk jābalso. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22 pret 21. Tālāk ar to svītrojumi. 152 un tam līdzīgi par pret. Atturas. Pieņemts. Bet pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Kompromiss Y par pretāturas pieņemts. Kompromiss Z par pret atturas pieņemts Tālāk balsojam par simt piecdesmit astoņi tam līdzīgi svītrojumi par pret atturis pieņemts. Tālāk kompromisā A divās daļās, pirmā daļa. Pagad. kompromiss. Pirmā daļa par. Pret. Atturs. Labi, nu, pārbaudām elektroniski. Pirmā daļa. AA. Beidzam balsot. Noraidīts. 18 nu, pret 27. Otra daļa vairs nav jēgas. Tālāk balsojam par svītrojumiem 166 un līdzīgi. Kas par? Tātad, kas atturās, pieņemts. Labi, tālāk tad izskatām kompromisu AB. Pa 127 un tam līdzīgi. Tālāk balsosim par 175 un 76, kuri kas par? Pret atturas pieņemts. Tālāk 100 kompromisācē. Kas par? Pret atturas pieņemts. 185 par? pret atturas pārbaudām 185. Beidzam balsot. Divdesmit četri pret deviņpadsmit. Līdz ar to Kompromiss D. AD. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. AE in favor. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 198 par. Pret. Atturas. Pieņemts. AF e, par. Pret. Atturas. Pieņemts. AG par. Pret. Atturas. Pieņemts. 220 atsaukts. Labi, pirms nākamā 203. grozījuma ir mutiskais grozījums, ko piedāvā S&D. Tātad šī ir īstā vieta balsojuma sarakstā, mutiskais grozījums. Tātad uzskat, ka visi ir apsaimnieki dalība valstis piedalās ESM un ka tur ir jāparedz juridiskās tiesības un atbildības es un demotiskais grozējums. Vai mēs to pieņemam? Jā, labi. Kurš pār? Pret. Atturas. Pieņemts. Un tagad 203 atkrīt, 204 pār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 pret atturas pieņemts. Pārpret atturas pieņemts. I pie, pārpret atturas pieņemts. 14 pārpret 24 pārpret atturas pieņemts. AJ trīs daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Trešā daļa par. Jūs gribat pārbaudīt otro daļu? Labi, pārbaudām otro daļu. Visi nobalsojuši. Mm. Tagad viens CPP e par daudz. Viss nav balsoja, beidzam balsot. 23 pār, 24 pret, 21 pret pieņemts. Trešā daļa pār, pret atturas pieņemts. AK. Divas daļas. Pirmā daļa pār pret atturas pieņemts. Vai referents vēlas šeit izteikties? Te ir rakstīts, ka jūs vēl būt, jūs vēlties grozīt otro daļu. Jā, priekšsēdētāji. Taču es vairs nevēlas to darīt, jo ir pieņemts kompromiss. Kompromiss. Tā, un mīnus tā daļa, kas ir uh, pieņemta otrajā daļā. Mums jāizstāja vārdi EMU ar SSM. Bet tā, uh, mēs balsojam par kompromisu. Tas bija par pirmo daļu. Tā mēs to nedaram. Tātad šeit ir viss. Labi, nebija skaidrs. Jaunais mutiskais grozījums ir svītrot teikumu, kur tiek teikts eh, ceļa kartes ietveros eh, par eh, emu. Jā, tagad tā ir otrā daļa. Par to, vai mums vajag šādus vārdus vai nē. Jūs balsojat pār, tas nozīmē to, ka jūs saglabājat vārdu vārdus. Ja jūs balsojat pret, tas nozīmē, ka šie vārdi tur nebūs. Kurš ir pār šo in the framework of the roadmap of the genuine EMU, kurš ir pār pret? Atturas. Tad šie vārdi tiek svītroti. Tas arī viss par šo kompromisu. Labi. Tagad AL par pret atturas pieņemts. 241 AM divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par Jums nav otrā daļa? Jā. Man saka, tas ir 241. No, 241. 241, 246. Tie ir AL jau nosekti. Labi. Mēs balsojām par pirmo daļu. Ir kompromisu AM. Un balsojam par to. Tagad balsojam par otro daļu. AM kompromiss. Kurš par? pret atturas pieņemts. 236 par pret pārbaudīsim 236. Ten vēl viens jau. Balsoju, paldies, beidzam balsot. Noraidīts 18 pār 27 pret. 2, 4 e, par pret. Atturas pieņemts. 2, 4, 4 par pret. Atturas pieņemts. 2, 4, 5 par pret. Atturas pieņemts Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. 245 pārbaudam. Vēl 5 balsojiet, lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. 21 pār 24 pret. Pirmais grozījums pār pret atturas pieņemts. Otrais par pret atturas pieņemts. Trīs par pret atturas pārbaudīsim. Šķiet noraidīts, bet pārbaudīsim. Vēl divi lūdzu. Noslēdzam balsojumu pieņemts 26 par 17 pret C apsvērumu punkts par C apsvērumu punkts par pret atturas pieņemts D apsvērumu punkts par pret atturas pieņemts ceturtais par pret atturas pieņemts 5 par pret atturas pieņemts. 6 par pret atturas pieņemts. F apsvērums par pret atturas pieņemts. Astotais grozījums par pret pret atturas pieņemts. Devītais pār. No EBP nav skaidrs. Devītais pār. Pret. Atturas pieņemts šķiet, bet nu labāk pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts 27 par 18 pret. 11 par pret atturas noraidīts. Sākotnējais eh, teksts gā par pret atturas pieņemts. 12. par pret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 pret atturas pieņemts, bet pārbaudīsim šo vairākumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 18 pār pret atturas pieņemts. 19 pār pret atturas noraidīts. 20 pār pret atturas pieņemts. 21 pār pret atturas pieņemts. 22 pār pret atturas noraidīts. 23 pār pret atturas pieņemts. Tagad elektronisks balsojums, gala balsojums. Okay, it's every vote. It's closed. Beidzam balsot. Pieņemts 23 pār 22 pret. Neviens nav atturējies. Well, that's exciting. Um... Nu, tas nu, tiešām ir iespaidīgi. Apsveicu referenti. Uzdevums sarežģīts. Well, I'm trying to move. Nu, tagad pāriesim pie Eiropas investīcijas bankas ziņojuma, bet man vēl nav balsošanas sarakstā. I think there's uh, an yeah. addition after the Right, we've got um Labi. Papildus dalīt, viens papildus dalītais balsojums, ko paskaidrošu, kad mēs tur tiksim. Bet nu sāksim ar EIB ziņojumu. E kompromiss divās daļās. Pirmā daļa pār pret atturas pieņemts. Otrā daļa pār pret atturas pieņemts. 16. divās daļās. Pirmā daļa pār Atvainojiet, cik priekšsēdētāji. F kompromises to nepamanīja. F kompromiss par pret atturas pieņemts. 16. par pirmā daļa. Pret atturas. Pārbaudīsim. Pirmā daļa. 16. grozījums. Sākam balsot. I don't know why they don't let me have the buttons, you know. Jā, es to varētu šeit visu nokārtot. Tad vēl diviem jābasa. Pieņemts. 22 pār 21 pret. Otrā daļa. Par. Pret. Atturis. Tā, nu, Vēl pārbaudīsim otro daļu, nevar saprast, visi runā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 14 pār 30 pret. Kompromiss gā par pret atturas pieņems. H kompromiss par pret atturas pieņemts. 21. par pret atturas. Daudz nebalso, balsosim tehniski, elektroniski par 21. Beidzām balsot. Nē, nu balsojot, tad ir par vēlu. 18 par 25 pret noraidīts. Sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. AI kompromiss par pret atturas pieņemts. J par pret atturas pieņemts. Tālāk. Budžet izmaiņas otrajā punktā ir lūgums. Tātad divas daļas. Tas ir kas jauns izlasījuši. Tātad pirmā daļa. EIB reforma un tā tālāk uh, līdz pat aktivitāšatēm un otra daļa uzskaita ļoti svarīgi, lai EIB saglabātu savu uh, uh trīskāršo A. Uh, uh, reitingu. Pir, otrā daļa par tātad šo reitingu. Pirmā daļa par pretāturas pieņemts. Otrā daļa par pretāturas noraidīts. Trešais punkts par. Kont, trešais punkts par pret atturas noraidīts. Konta 6, 7 par pret, pret atturas pārbaudīsim. Pieņemts. Konta 8 par pret Lūdzu, paceliet rociņas. Kont 8 par. Pret atturas pieņemts. Kont 9 par. Pret atturas pieņemts. Kont 10 par. Pret atturas pieņemts. Kont 11 par. Pret atturas pieņemts.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 Tātad U kompromiss tiks pieņemts, jebkurā gadījumā. 24, tas tātad par, pret, atturas noraidīts. 25 par, arī tāds pagaidi, balsojums par, pret, atturas pieņemts bet tas varētu tikt arī pārakstīts. Tad arī pagaidu grozījums 26, pirmā daļa pār pret atturas pieņemts. Otrā daļa pār pret atturas nepietiekam balso pārbaudīsim. One more to vote. Vēl viens balsu, balsojam beidz. Pieņemts. 27. pār pret atturas pieņemts. Kompromiss kā par pret atturas pieņemts. Tālāk. Sastais punkts. Pārpret atturas pieņemts kompromiss L par pret atturas pieņemts. Trīsdesmit četri ir iekļauts. Tālāk kompromiss N par pret atturas pieņemts. Ārkārtīgi dīvains, kam balsošanas saraksts atzīst. N. Tagad ir N. Pāris lapas uz priekšu. Lapas, ka nav sanumurēts, tā kā nepateikšu, kur ir. Ja? Jūs atrada kompromiss N, tā kā nīdzgale, jeb nejauks. At, pieņemts. Kompromiss O. Kas par? Pret atturs pieņemts. Kompromiss P. Par pret atturs pieņemts. Q kompromiss pieņemts. 46. grozījums par pret atturis pieņemts. O, nē, nē, nē, nē, tas jau bija pieņemts. Tas bija lieki. 47. Par. Pret atturs pieņemts. Tālāk, ja jē kompromiss pieņemts, tālāk tur atkrīt. Tad viss tas atkrīt, atkrīt, atkrīt. Kompromiss X. Bet pat tas būs skaidrs vēlāk. Tagad Piecdesmit pirmais grozījums par Nu, tas ir jocīgi, protams, šī kārtība, bet. Priekšsādātāji, es zinu, ka visi runā angliski, bet, ja papildus šajam sarakstam, kas ir gana sarežģīts, vēl ikreiz tiek komentēts un kurus tulki nespēja iztūkot, es esmu pilnīgi apjucis. Pie tam te nav numuru lapušu, un viņas ir saspraustas otrādi, galīgi nav viegli. Tā ir sabotāža. Yeah, yeah, I, I... I have sympathy. I, I have sympathy. Jā, es arī piekrītu, bet, nu, ko? Atkal kārtēs grozījums par likumiem mēs balsojam, bet izskatīsies, ka varbūt viņš pat kļūst lieks, kad izskatīsim eks kompromisu, jo, nu jā, tas tā nepareizā kārtībā. Tas iespējams, ka neparādīsies, jo būs vēlāk arī balsojums par eks balsojumu kompromisu. Varbūt vajag noteikt deleģēto aktu par eh, balsošanas sarakstu izveidošanu. Nu jā, nebūtu jau pirmā reize, ka kaut ko mēģinām sakārtot, bet nu labi, katrā ziņā viss sākās no jauna. Nu, vismaz zinām izklaide. 51. par Janēlas jautājums. Mēs 11. punktā nebalsojam par oriģinālo tekstu. Par to netika balsots. Grozījumi 41. un 49. atkarīt, jo mēs balsojām G pro kompromisu un mēs nenobalsojam oriģinālo tekstu. Šodien, šodien, šodien. Does it fall or not? Jā. I'm, I'm informed that the original... Nu jā, bet eh, sākotnējais teksts arī jau ir iekļauts kompromisā. Līdz ar to tas liek balsot. Jūsu balsošanas sarakstā tā nav pateikts, bet tāds ir. Tātad eh, arī jaunā viši punkta daļa ir iekļauta. Tātad tagad pār 51 grozījumu par pret atturas pieņemts. R kompromiss par pret pieņemts. 54. par, a ah, nē, tas ir iekļauts, tad lieki. S Parasti jau ir iekrāsojumi tas, kas ir iekļauts. Tātad es pārpretā tur ir pieņemts. Kompt 5. Uh, kont 6 tālāk par pret pieņemts. Sākotnējais teiks 13 punkts par pret atturies pieņemts 56. grozījums par pret atturēs mm, norādīts sākotnējais teksts. 14. punkts par pret atturēs. Pieņemts. Pārpret atturēs 57. un tad kompromiss uh, U pār pret atturas pieņemts. 63 par pret atturas pieņemts. 17. Tais punkts pat pret atturas pieņemts. 74 par pret atturas pieņemts. Kont 13 par pret atturas pieņemts. 14 par pret atturas pieņemts, kont 15 par pret atturas pieņemts. Sākotnējais teksts, 18. punkts par pret atturas pieņemts, 65 par pret. Vēl skaidrs, lūdzu, elektroniski. 3, 2. Pieņemts 29 pret 12. 76. par. Pret. Atturs. Pieņemts. Mūtskais grozījums iesnieguši zaļo. V kompromiss pieņemam. Neviens neiebilst. Labi, mūtiskais grozījums atsevišķi balsojam. Tātad pirmkārt balsojam par zaļo mūtisko grozījumu. Par. Pret. Atturis. Lūdzu elektroniski, jo tur nebija skaidrs, jo daudz atturējās. Beidzam balsot. Mutiskais grozījums noraidīts. Tālāk kompromiss V bez mutiskā grozījuma. Par pret atturs pieņemts. Labi, tālāk balsojam par grozījumu 70. Kompromiss V izrādās ir divās daļās. Tad, tad līdz šim balsojumu uzskatīsim, ka pieņemam pirmo daļu, un tā balsojam par V kompromisu otro daļu. tas recalls. Vai mēs to vēlamies vai nevēlamies iekļaut šo punktu. Tātad otrā daļa par pret atturies pieņemts. Atvainojos, ja jūs tātad visiem sajauc galvu. Labi, pārbaudām elektroniski. Es nepamanīju sākumā, kad ir um, šis uh, kompromiss divās daļās. Bet tā balsojam par otro daļu un lūdzu elektroniski, kur ir atsevišķis balsojums par šo punktu recalls. Lūdzu elektroniski. Beidzam balsot. Un nu, kas ir vēl viens neilgo nobalsojis? Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 70 par pret atturis pieņemts. Tālāk seko. Tālāk 72 par. Pret. Atturis noraidīts. X kompromiss. Pār. Pret. Atturis pieņemts. Lakont 16 par pret atturas noraidīts. A kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. B kompromiss par pret atturas pieņemts. Sestais grozījums par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums par pret pret atturas noraidīts. Astotais grozījums par pret atturas pieņemts. C kompromiss par pret atturas pieņemts kompromiss D par pret atturas pieņemts. Elektroniskais balsojums par teksta galīgo versiju. Pieņemts. 37 par. Neviens nav pret. 5 atturās. Apsveicam. And congratulations to everybody for that. Um, referenti un visiem, kuri diezgan tad varonīgi izturēja līdz šai struktūrai sarežģītai. Filip. Nu labi, ņemot vērā, protams, šo arī pieredzi. Vai beidzot varētu būt arī tā, ka mēs balsojam pilnīgi tā, Kā sanāk, kā pagadās? Nu, kādreiz tā jau varētu būt arī, jā. 16, 17 ir atlikti. Tad es norādīju par PVN. PVN. kārtību. Um, tālāk Devits Kazas ziņojums. Blok balsojums par 3, 4, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 par šo visu blokā. Par pret atturis pieņemts. 25 un 6 atsaukti, tālāk A kompromiss par pret atturas pieņemts. Tālāk bloka balsojums par visiem citiem, kas ir no 28 līdz 8. Bloka balsojums par pret atturas pieņemts. Tālāk B kompromiss par pret atturas pieņemts. 12. par pret atturas pieņemts. C kompromiss pār pret atturas pieņemts. Tālāk blokā 16 eh, līdz 20 pār pret atturas pieņemts. Pārvodām elektroniski, pierošaniet pārvodām, bet par galīgo teksta versiju elektroniski lūdzu balsojam par mm, elektroniski sākam balsot. Vēl beidzam balsot 68 pār neviens nav pret, neviens arī neaturas. Balsam par rezolūcijas priekšlikumu likumdošanas aktam. Izskatās, kāds tu savu kārti kustina ārā un iekšā, vai tur arī kaut kas nedarbojas mašīnā. Trīs vēl nav nobalsojuši. Vēl viens nav nobalsojis. Beidzam balsot. Četrdesmit divi balsoši pār, neviens nav pret un neviens neaturas. Paldies par arī šiem bloka balsojumu sagatavošanu jums. Okay, right. Uh, nu ko, labi. Un nu, atkal tiek sarežģīta balsošana priekšā. Elīsa Ferreira par Eiropas semestri. 120. grozījums. Par. Es atvainojos. Nu, jūs tur runājaties, tad nekas nesanāks. Man jānogaida. Ieskaitot Franku Polu. Right, I assume everybody now knows what they're doing. We are now going to attempt again to vote Amendment 100. Otrais pieejams - 120. grozījums par pret atturas. Pārbaudām. Beidzam balsot. Ticam divi pār 18 pret. Dalītais balsojums tālāk kompromisā daļai. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts otrā daļa par pret atturas noraidīts. Motiskais grozījums tālāk 128. Tātad vispirms par motisko grozījumu. Tas par vārdu unproductive. Tātad iestarpina šo vārdu unproductive. Vai jums patīk tad šāds mutiskais grozījums? Balsojam par mutisko grozījumu. Par? Pret. Atturis. Man liekas, Filip, jūs nobalsojat pret savu mutisko grozījumu, bet nevienalga ir pieņemts. Tas aizstāja 128. grozījumu. Tālāk tad ir 129. grozījums par pret atturas norādīts. 130 par pret atturas norādīts. 131 par pret atturas norādīts. Nezinu, kā Aldi dara. Labi, pārvaram to. Jāpārvada elektroniski, lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. 132. grozījums par pret. Atturis pieņemts. Tālāk kompromiss B par pret. Atturis. Noradīts. Tālāk sako, mums jābalso par katru atsevišķi 133 par svītrojumu par pret atturas pieņemts, noraidīts 134 par pret atturas pieņemts. Tālāk 143 par. Pret atturas noraidīts. C kompromiss divās daļās par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 pret atturas pieņemts. D kompromiss par mēģināsim sagrupēt. D kompromiss vēlreiz. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Tad balsojam par 154. grozījumu par. Pretaturs pieņemts. E kompromiss par. Pret. Atturs pieņemts. 156 par. pret atturas pieņemts. 167 par pret atturas noraidīts. F kompromiss divās daļās par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Es atvainojos, aizmirst pateikt, ka mēs vēlamies šeit lūgt mutisko grozījumu, kur aizstāt vārdu severe economic downturn. Kā, lai aizstātu vārds exceptional economic circumstances jo mēs tam nesam, mums jāskaņo teksts kāds arī sixpack. Tātad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 Tas ir kā vienojamies jau kompromisa garā. Bet mutiskais grozījums tad precizē pašu tekstu, kas jau ir juridiskā tekstā, nevis kaut ko vispārīgu, kā tas ir šeit. Kaut kas tik neskaidrs kā exceptional circumstances. Tas nav juridiski skaidri. Nu, es nesaprotu, kas ko aizstāja.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 of the severe economic downturn as set out in the revised SGP. Okay. Silvija. Silvija. Priekšsēdētāji, es eh, labprāt piekristu kompromisam, bet, diemžēl, mūsu ēnu referentam bija jādodas prom, pildīt pie pasākumus, un es nezinu, kādi vārdi tika sarunāti kompromisā, un man ir nelielas grūtības, un es nezinu, ko domā citi. Uh, bet eh, nu, mēs balsojam, bet, nu, ja mēs sākam atgriezties ar citiem formulējumiem, nu, manuprāt, tas nav īpaši pozitīvi mūsu darba kvalitātei. I think, I think... Mirklīti mēs balsojām un mēs noraidījām. Tas, ka mēs pamainām vārdus, lai saskaņot ar ko citu, neko nemaina teksta būtībā. Nu, pārbalsosim un rezultāts būs tāds pats. Nu, Nav jēgas tagad uh, ieslīgt diskusijās gadiem. Was... Nu, līdz ar to mēs grozām to daļu, kas jau īstenībā tika nobalsot. Nē, tas bija pirmā daļā šampaula. Mēs noraidījām otro daļu. Nu, labi, ja tas tāds sarežģīts jautājums. Nē, nē, nu, desmit sekundžu laikā tūlīt atkal sakārtosim to. Simtā. Tātad pirmā daļā Žanpaulu, kā mēs lasām, tad jau mēs apstiprinām pirmo daļu. It's a light of exceptional circumstances. Un Elīze saka, ka jāraksta severe economic downturn, nevis exceptional economic circumstances. Nu, vēl Kristians. Man te ir nelielas grūtības, jo mans, manam padomniekam arī, jo mēs nezinām, vai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 Eh, labi, nav problēmu, visi runā par vienu un to pašu, bet, nu, vienkārši ir jārunā par vienu un to pašu, lai saprastu. It's, it's our voting performance that takes a severe downturn at the moment. Yeah. Izskatās, ka tieši mūsu balsošana ir nopietna ekonomiskā krīze. Labi, tad tagad visam skaidrs. Mēs apstiprinām, ka ir jaunā versija, ko tas nozīmē. Tad iezviešam šos vārdus kā Elīza, bet tas nozīmē, ka ir jāpārbalso. F kompromisa pirmā daļa - pārskatītā versija. Kas ir tā par šādu jauno tekstu? Atturs pieņemts ar jauno mutisko grozījumu. Otrā daļa noraidīta. To nekādā veidā arī negroza piedāvātais jaunais versija. Tālāk G kompromiss. Kas par pret atturies noraidīts. Simts septiņdesmit trešais par pret atturies pieņemts. Hā, kompromiss divās daļās. Pirmā daļa par pret atturies pieņemts. Otrā daļa par pret atturas. Pieņemts. Labi, pārvadām. Varbūt kāds tur nespēja sācīja rādīt. Bet jau visi balso par, tad kādējā bija dalītais balsojums. Beidzam balsot. Noraidīts. Tiesa. Kaut kas tur ir jau arī atkritis, nu kādreiz nesies jau atkritis, gan šīs, bet nu, labi. 183 par pret atturas pieņemts, 184 par pret atturas noraidīts, 185 par pret atturas noraidīts. Kompromiss I. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. 189 par. Nē, 191. Ā, jūs vēlties kompromiss I otrā daļa elektroniski. Okay, so I, it's just I think I've got to start voting now. Um, Pienācis laiks man arī iesaistīsies balsošanā. Noraidīts, kā teicu. 191. <laughs> Par pret, tas noraidīts. Kompromiss J divās daļās, eh, ne, pa trīs daļās. Pirmā daļa par pret, tas pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts, trešā daļa par pret noraidīts. Afko 13, 30, nepiedošanā, Afko 13 par pret Gaita tautas partijas balsojumu. Far pret atturas pieņemts 199 par pret atturas noraidīts 200 par pret atturas noraidīts 201 par pret atturas noraidīts, 202 par, pret, atturas, pieņemts 203 par, pret, atturas, pieņemts kompromiss K par, pret, atturas, pieņemts kompromiss L divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk otrā daļa šķiet atkrīt. Tālāk ir 207. grozījums par pret atturas pieņemts. Tālāk sako 204. 214, 214 par pret atturas noraidīts komponents. M kompromiss četrās daļās. Pirmā daļa par pret uh, atturies pieņemts, otrā daļa par pret atturies pieņemts, trešā daļa par pret atturies noraidīts, ceturtā daļa par pret atturies pieņemts. 221. par pret atturis pieņemts. 222 par pret atturas. Pieņemts 223 par pret atturas. Pieņemts 224 par pret atturas. Pieņemts kompromiss N divās daļās pirmā daļa par pret pieņemts otrā daļa par pret atturas noraidīts. Tālāk jaunais kompromiss ar O. Par. Pieņemts. Tālāk pasakām 2, 3, 4. 2, 3, 4. Par. Pret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 noraidīts. 240 par pret atturas noraidīts. P par pret atturas pieņemts. 242 par pret pār 242. Vēl par 242 pār pret atturas pieņemts. 243 mutiskais grozījums, ko izniedz ceļie. Balsosim to par šampau. Mutiskais grozījums tātad uh, pieņem zināšanā par stāšanos spēkā. Labi. 243 ar mutisko grozījumu par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 pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Pārbaudam. Mēs nobalsojam, beidzam balsot. Pieņemts 22, 19. 25, 8. Par pret. Atturs noraidīts. 259 par pret. Atturs noraidīts. 261 par pret. Atturs pieņemts. 261 par pret. Atturs noraidīts. 262 par pret atturas noraidīts. Mutiskais grozījums iesniedzu es un uh, ziņotāji. Tātad esam vienojušies Rienu darbinātības komitejā par pretāturas pieņemts. Sākotnējais teksts 18. punkts par pretāturas pieņemts pret atturas noraidīts. Afko 16 par pret atturas noraidīts. Tad ir arī ir jauna apakšvirsraksts par pret atturas pieņemts. Un vēl viens jauns apakšvirsraksts par pret atturas pieņemts. Tagad budžets 6 pār pret atturas pieņemts. 11 pār pret atturas noraidīts. Regija 4 par pret atturas noraidīts jauns uh, apakšnosaukums par pret atturas noraidīts Kāds iebilst uh, regional policies apakšvirsraksts? Nē, labi, pieņemts. Vai mēs varam uh, varbūt līdz galam blokā nobalsot? Reģija blokā 1 līdz 7. Reģija. Nē, mēs nevaram. Reģija 1 pār. Pret. Atturas noraidīts. Reģija 2 pār pret atturas noraidīts. Reģi 3 par pret atturas. Reģi 5 par pret atturas noraidīts. Reģi 6 par pret atturas pieņemts. Reģi 7 par pret atturas pieņemts. Constitutional Affairs apakšviesraksts par pret atturas pieņemts. AFCO blokā? Nē, nevaram. AFCO 1 pār pret atturas pieņemts. AFCO 3 pār pret atturas. Tad AFCO 3 No, trī, no trešā punkta blokā balsosim par pārējo par. Pret. Atturas. Visi pieņemti. Labi, pārbaudīsim par AFCO. Soli blokā AFCO. Blokā, izņemot pirmo. Par vai pret AFCO? <laughs> right. Three more to vote if you're voting. I'm going to close the vote. Beidzam balsot. Tātad 24 pār 16 pret. Un tagad es kompromiss eh, sešās daļās. Pirmā daļa pār pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Trešā daļa. Labi, pārbaudīsim otro daļu. One more to vote if you're... Beidzam balsot. Noraidīts. Tā bija otrā daļa, jā. Bija otrā daļa, kur noraidījām. Tagad trešā daļa. Trešā daļa par pret atturas noraidīts. Ceturtā daļa par pret atturas noraidīts noraidīts. Piektā daļa par pret atturas noraidīts. Sestā daļa par pret atturas noraidīts. Ne, da, jā. I'm sorry, but I think there is a mistake. Atvainojiet, manuprāt, šeit ir kļūda tulkojumā, ka balsošanas sarakstā es varētu precizēt, kas ir pirmā daļa un kas ir otrā daļa. Es kompromisā, jo pirmā daļa. Jā. These are basically this, the first paragraph cut into part two and three. No, look, okay. I've had a request. Tātad, kas ir manā balsošanas sarakstā? Tur tiek teikts, pirmā daļa, tā tad ir rekomendācija bez daļām, kas ir apakšā. Daļas, kas ir apakšā. Pirmā rekomendācijas daļa. Pirmās rekomendācijas otrā daļa. Namely, due ir pirmie vārdi. ECB and in the EU and in the Eurozone in particular. So that's that. Lūk, mēs balsojam tā, kā bijām iecerējuši. Labi, tagad T kompromiss. Šeit ir kaut kur 19. lapspusē trīs daļās. T kompromiss pirmā daļa par pret atturus pieņemts. Otrā daļa par, par pret atturus Vai mēs varētu elektroniski balsot par otro T kompromisa daļu? Second part. Otrā daļa. Vēl trim ir jābalso, jūs vēlties. Beidzam balsot. Un otrā daļa ir pieņemta 32, 8, 3 daļa. Kurš par? Pret. Pārbaudam trešo daļu. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts 22, 18. Un tagad U kompromiss deviņās daļās. Pirmā daļa. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Otrā daļa par? Pret atturas. Es tā redzu. Ja grupas eh, nebalso otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Trešā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtā daļa par, pret atturas pieņemts. Piektā daļa par. Pārbaudīsim piekto daļu. Vote, Tad vēl divi. Tagad beidzam balsot. Tā tad 21, 19. Sestā daļa par pret atturas pieņemts. Septītā daļa par pret atturas pieņemts. Astotā daļa par Tad, ja es neredzu, ja es nebalsotu, astotā daļa par pret atturas pieņemts. Devītā daļa par pret atturas pieņemts. Tagad skatām pirmo grozījumu. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. UA kompromiss ar mutisko zaļo grozījumu Tad balsojam arī uz mutisko grozījumu par pret. Atturas pieņemts. Tagad trešais grozījums par atturas noraidīts. Ceturtais par pret atturas noraidīts. Piektais par pret atturas noraidīts.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 pret atturas noraidīts. 13. grozījums par pret atturas noraidīts. 14. par pret atturas pārbaudīsim. 14. sākam balsot. Has everybody voted? I'm closing the vote. Beidzam balsot. Noraidīts 20, 21, noraidīts. 15. pār pret atturas pieņemts šķiet. Pārbaudīsim, nebija skaidrs. Hands. The rapporteur is abstaining, so. 15. 15. bija atturēšanās. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad 19. pār. pret atturas. Jāpārbauda 19. Vēl diviem jābalso. Viss nobalsoja. Beidzam balsot. Pieņems 21, 19. 20. par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 28 par pret atturas noraidīts. Kompromiss Y uh, uh, par pret atturas. Kompromiss Y pārbaudam. Permutations and combinations of this is getting a bit Three more to vote. Beidzam balsot. 20, 20. Kāds, kurš, nu, nebalso, nebalsoja. Tagad 29 par. atturas. Vēl pārbaudīšu, jo daži te nebalso. 29 pārbaudam. Vēl viens. Pieņemts. Tagad 35 par pret atturas. Pārbaudīsim, atvainojiet. Ja kāda grupa nebalso, tad nevar pateikt. Beidzam balsot. Pieņemts. Z kompromiss. Ja jūs kāds gribat man aizvietot, lūdzu, varat nākt un vadīt balsošanu manā vietā. Z kompromiss. Par pret atturas noraidīts. 36. par. Es gribēju pajautāt, vai jūsu piedāvājums bija globāls vispārējais vai tikai uz balsošanu? jo iespējams, ka tas mums liktu iegrim pārdomās. Jean-Paul, you can come. Jūs varat nākt, vadīt balsošanu, kad jūs gribat. Es zinu, cik uh, ļoti jums tas patīk un cik viegli jums tas izdodas. 36. grozījums par pret atturis pieņemts. Tagad 42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 pret atturas noraidīts. Sešdesmitais par piecdesmit trešais par pret atturas noraidīts Šķiet, tas arī ir ļoti tuvu. Pārbaudīsim 53. Lots more people to vote. Lūdzu, balsojiet. Beidzot, lai man balsot pieņemts. 22, 18. Tagad varam pārīt pie 60. par pret atturas. Es neredzēju, pārbaudīsim 60. Votes closed. Beidzam balsot. 21, 18 pieņemts. AD kompromiss par pret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 pret atturas pieņemts. Mutiskais grozījums iesnieguši zaļie, 86. grozījums par pret atturas pieņemts. 87. Nu, priekšsēdētāji, mm, nu, patiesi neko neteicu, tā bija kļūda, laikam. Un te man uz mutiskais grozījums, kuru jūs piesakāt, bet kas neparādās balsošanas sarakstā. Es to tikko mm, palaidu klu, garām klusējot, bet nu tagad vairs ne. Atvainojiet, man netika teikt, ka jums tas nav. Tātad jūs domājat zaļo mutiskais grozījums, lai grozītu 88. Is reflected in, ir aizstāts ar has an impact on konkurētspējas atšķirība eiro uh, zonā, tam ir ieteikme uz uh, un tā tālāk. Labi, tagad ir vēl viens mutiskais grozījums 87. Te iekļaujam vārdu partially. Interest rates in certain euro area member states are partially due to a perceived lack of credibility of their capacity to conduct structural reforms, which seems reasonable. Tas šeit saprātīgi. Tad balsosim tādējādi. Tas ir 87. grozījums ar mutisko grozījumu par pret atturies pieņemts. 88 par pret atturas pieņemts. 89 par pret atturas pieņemts. A, I divās daļās, pirmā daļa par pret atturas norēdīts. Otrā daļa par pret atturas norēdīts noraidīts. Tagad 90. par pretsaturas pieņems A, J par pretsaturas noraidīts. 98 par pretāturas pieņemts.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 pārpret atturas noraidīts, grozījums 110 par pret atturas noraidīts, grozījums 111 eh, par pret atturas pieņemts. 112 prār pret varam pārbaudīt. Tad mēs balsojam, beidzam balsot. Pieņemts 22.18 AM kompromiss par pret atturas. Pieņemts 117 par pret atturas pieņemts 118 par pret pretāturas pieņemts, 119 par pretāturas pieņemts. Emīlija, pavisam īsi. Šīs balsojums ļoti labi parāda, ka process bija absolūti neskaidrs šī iemesla dēļ, un mēs balsosim pret to. Manuprāt, šai komitejai ir jādomā par arī savu ietekmu uz Eiropas semestri. Šīs problēmas ir pārāk nozīmīgas, lai noslēgtu to ar šādu balsojumu pilnīgi nekonsekventu tekstu, kas ir dažādos virzienos. Mums ir jāieliek vairāk laika politiskām debatēm, lai mēs varētu runāt par eh, šiem atšķirīgajiem viedokļiem. Mums tas nav pieņemams, kāds šis bija šis process. Vienkārši gribu to ļoti skaidri pateikt. Mums ir vairāk jāmobilizē, Žanpal. Priekšsēdētāji, godātie kolēģi, nav pirms balsojuma jākritizē kritiķi, kā pats ir balsojis. Demokrātijā katrs izpaužās atkarībā no savās pārliecības. Un, manuprāt, ir nepieļaujami, kā pirms balsojuma tiek paziņots, ka tā kā netika gūt absolūts eh, apstiprinājums tam, kā mēs gribam, tad pārējie ir blēži un nebalso kā vajag. Šis eh, balsojums atspoguļos šīs komitejas vairākuma viedokli, un es ne, vairs neizteikšos par metodi, kādā te viss eh, notiek. Es atceros, ka pagājušā gadā iepriekšējā ziņojumā mēs guvām lielu vairākumu par Eiropas pusgadu. Es vairs neiznie, ne, neizteikšos, tas būtu pat nepiedienīgi. Like Paldies! Norādīšu, ka skai, balsojums skaidrām ir pēc balsojuma, nevis pirms. Šodien mums ir jābalso par šo ziņojumu, jo es neiešu uz plenārsēdi bez ekon skaidrs pozīcijas un atstāt to visu tikai nodarbinātības komitejas ziņā. Mums ir jāvienojas par šo tekstu, mums ir um, jāsaņem parlamentu koordinēta atbilde laicīgi plenārsēdē, lai uh, pēc tam mēs varam starp abām komitejām arī mūsu vidū risināt problēmas, ja tādas ir. Par to jau esam runājuši komitejām un abiem ziņotājiem. Un es pateicos uh, zaļajiem par to, ka var, lūdzu, nespēlējiet priekšsēdētāju lomu. Balsosim par tekstu. Sākam balsot. Right, the vote's closed. Labi, beidzam balsot. Ziņojums ir noraidīts. 19 pār 21 pret. Neviens nav atturējies. Right, okay. Right, uh, so now uh, in line with the... Un tagad, ņemot vērā normālu procedūru, tagad paskaidrošu, kā viss notiks praksa ir tāda, ka ziņojums tiek nosūtīts atpakaļ referentam, un eh, šis punkts tiks iekļauts nākamajā sanāksmē, tad raudzīsim, ko darīt. Tā tad eh, balsojums izgāzās to dēļ, kur šeit nebija ziņotāji. Gudētā priekšsēdētāja, kā referente, vēlos pateikties visiem, kas palīdzēja izstrādāt kompromisus un arī dibināt labu sadarbības gāru, un es nekomentēšu pārējos elementus vienkārši gribu norādīt uz to, ka eh, laiks, kāds pašlaik ir Eiropā, šis periods ir gana nopietns, lai pilsoņi no mums sagaidītu ļoti skaidru vēstījumu komisijai. Un man ir ļoti žēl, ka darot visu, kas bija manās eh, rokās, lai eh, panāktu kompromisus, ka tas neizdevās es neatzī, neatpazīstu sevi un nevaru parakstīties zem šī dīvainā balsojuma bez sākotnējiem eh, sarunām ar politiskajām grupām un arī ar eh, trūkumiem, par kompromisiem, eh, par kuriem iepriekš mēs vienojāmies, raudzīsim, kas būs tālāk, iespējams, ka nekas. Šis ir ļoti nozīmīgs uh, politiskais jautājums, un, diemžēl, mums nebūs nostāja par šo jautājumu. Paldies! Right. Uh, well. Labi. Kāds? Es vairākas minūtes jau prasīju vārdu, pirms visi dodas prom. Es iepriekš jau brīdināju, ka tad, kad mēs izteicām pirmo komentāru par šo ziņojumu, es norādīju, ka uh, Um, vispārējās uh, nostādnes nebija pieņemamas ETP, uh, nostādnes uh, bija, kas, kuras mums mm, atbilstu bija pagājušā gadā, parādījās tajā ziņojumā, un mēs daudzas piekāpšanās pieļāvām. Un ja bija nepieciešams kaut kas nopietnāks, tad bija nepieciešams vairāk laika. Pagājušā gadā es ļoti daudz sēžu veltīju kompromisu atrašanai. Tagad bija brīvdienas Ziemassvētku, bija ātrāk atgriešanās, un man paskaidroja, ka par katru cenu vajadzēja panākt to, lai būtu nosūta ziņojums uz plenārsēdi, tā lai padomu varētu ar to iepazīties. Un rezultāts ir redzams šodien nav ziņojumu. Un ja mēs būtu nu, vismaz 8-10 dienas um, pieļāvus, es par parādīju, ko vai ēpastus tur bija par kompromisu un ja, kad būtu pieņēmuši lietas, kas tika noraidītas iepriekšējā dienā, bija nepieciešams vairāk laika. Un vai nu mēs varējām sākt ātrāk un, un tad mēs varētu teikt, ka komisija nebija pietiekami daudz informācijas devusi, nu tad mēs nevarētu sākt un pagājušā gadā Eh, teiksim, tur arī deva ātrāk. Nu, šogad eh, visiem ir vienalga, ko teiks parlaments, un es teicu, ka vairāk paredzēju vismaz astoņas dienas vairāk, tā lai mēs varētu labāk strādāt pie dokumenta, ko izstrādājas parlaments, un pat ja tas netiktu ratificēts plenārsēdē, būtu eh, parlamenta pozīcija, ko viņš šajā pēcpusdienā strādāja pie ševis. Un šobrīd izskatās, ka ir vienalga, ko domā parlaments. I think we will continue this discussion debats turpināsim, bet ir skaidrs, ka šo ziņojumu nevarēsim sagatavot uz attiecīgo plenārsesiju, ja būtu kavējušies atlikušo balsojumu. Problēma ir gan tāda, ka laika trūkst. Un trūkst, tas pirmkārt komisija, un tad arī mums trūkst, jo mums vairs nav mini plenārsesiju. Un tas, ko mēs balsojam un nevaram vairs nobalsot, tad jau ir ierobežots. Bet tagad sekos ekonomiskais dialogs ar īrijas ministru un es ceru, ka deputāti paliks uz šo sarunu. Okay, if you could, uh, if we're all back, we take the seat. Nu, ja visi ir atkal atraduši savas vietas, tad lūdzu arī sēdieties. Right. Uh, thank you very much. Um, I'm very pleased. Paldies. Man prieks švei, uh, šodien sveikt Irijas finanšu ministru Maiklu Nūnana kungu. Un tālāk mums uh, būs saruna mūsu jaunās sistēmas ietvaros, kurā pirmkārt mēs uzklausīsim ministru, dodot viņam uh, zināmu laiku. Cik ilgi? Desmit minūtes. un tad būs katram deputātam 5 minūtes jautājumi plus atbildi. Bet, jā, protams, ministram vajadzēs eh, nedaudz laika apdomāties, tad varbūt apkopāsim dažus jautājumus un skatīsimies. Bet, nu, kādā ziņā, pirmkārt, vārds jums, godātais ministra kungs, 10 minūtes. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, man ir prieks uzzināt jūs šodien šajā sarunā, ko vada Šarona Balza. Un es zinu, ka es kā īrijas ministrs ar lielu pārliecību varu teikt, ka Šarona vienmēr bijusi liela īrijas draudzene un bieži ir viesojusies mūsu valstī un risinās nozīmīgus jautājumus. Tāpat arī man prieks arī uzstāties arī kā padoms priekšsādātājam atbildīgam par finanšu un ekonomikas ministru darbu un arī jums tad jau uzreiz stāstīt arī par jaunākajām aktuālitātēm ECOFIN sanāksmēs. Mēs atradījāmies jau arī no Kīpras prezidentūras un arī, saprotam, strādāju Dānijas prezidentūras ietvaros. Un es ceru, ka īrijas prezidentūras ietvaros mēs nodrošināsim šādu skaidru perspektīvu fiskālā ziņā Eiropai un arī ekonomikā. 2013. gadā Eiropa, protams, atrodas daudz stabilākā stāvoklī nekā pirms gadā. Uh, Mēs redzam, ka ekonomiskā rādītāja uzlabojas, arī ekonomiskās izaugsmas rādītāja uzlabojas, un mēs uzskatām, ka arī uzlabojas arī konkurētspēja vairākās dalībvalstīs, apzinoties dalībvalstu ieguldījumus, lai nodrošinātu arī deficīta un parādu samazināšanu. Līdz ar to mēs arī redzam, ka uzlabojas rādītāji mūsu saistīto programmu valstīs, kur arī vēlas nozīmīgs progress, lai atjaunotu valstu fiskālās pozīcijas un nodrošinātu to parādu ilgtspējību. Tāpat arī šodien vēlos norādīt, ka ekofin sanāksme ņemot vērā arī progresu, ko ir uzrādījusi Portugāla un Īrija, arī piekrit un atzinīgi vērtē panākto progresu. Tomēr riski paliek. Mūs atrauc darba tirgus attīstības problēmas. Tieši tādēļ mēs lielu akcentu šobrīd prezidentūras laikā liksim uz stabilitāti, izaugsmi un ekonomisko izaugsmi darba vietām. Tātad ir komunikā darba. Mums ir jāsamazina bezdarbs, ir jāsamazina parāds loks un jāsamazina ekonomiskās krīzes sociālā sekas. Jūs arī zināt Eiropas parlamenta vizīti Dublinā jums jau sniedz zināmu ieskatu, un tādā mēs varam šodien turpināt dialogu. Vēlos norādīt, ka cenšoties panākt arī šeit mūsu darba kārtību prioritāšu sarakstu, arī mēs esam sklausījuši parlamentu. Parlaments ir, protams, mūsu likumdevējs, un arī mēs kā likumdevēji kopīgi cenšamies darboties īpaši konstruktīvi. Un mēs vēlamies, lai viss tas mums sāktos uz labu pamatu. Un līdz šim tas ir bijis, protams, tāda nu, jēgpilna saruna un sadarbība. Un es ceru, ka tas pats arī šī saistība, sastarpēja atbildība arī un iesaistīšanās arī turpināsies nākošos sešu mēnešu laikā. Kā parlamentāriem šiem mums visiem, protams, ir atbildība nodrošināt risinājums ekono, ekonomiskajai krīzē, lai kāpinātu pilsonu labklājību. Iepriekšējo prezidentūru laikā arī sadarbībā ar Eiropas parlamentu un padomas lēmumiem ir izveidojuši arī, protams, visu fonu turpmākajām īrijas prioritātēm. Un es jums tālāk pastāstīšu par mūsu atsevišķām prioritātēm. Ekonomiskā pārvaldība, ekonomiskā monetārā savienība, finanšu pakalpojumi, taksācija, nodokļi, Eiropas savienības budžets un daudzgad finanšu schēma. Gadskārtējs izaugsmas servējs pētījums, kas ir tad arī Eiropas semestris, un galvenie idejas, ko mēs šeit norādām. Eiropas Savienības politikas eh, ir vērstas uz ekonomisku izaugsmu un finanšu deficītu samazināšanu, uzlabojot konkurētspēju atsevišķās dalībvalstīs, ko jau šobrīd varam novērtēt. Tomēr ir jāturpina darīt visu, lai nodrošinātu arī ekonomiskās izaugsmas darba vietu radīšanas progresu. Tāpēc mēs esam nosekuši piecas galvenās prioritātes arī 2013. gada sērvējā pētījumā. Tomēr progress nav viennozīmīgs, un tāpat arī nodarbinātības un sociālās sēks kļūst arvien nozīmīgas, un 2013. gada pētījumā šīs lietas to jāaktualizē. Šodienas padomu sanāksmē mēs esam jau arī mm, tieši noturējuši viedokļu apmaiņu ar ministriem. Šodienas diskusijas prezidentūras ietvaros arī atklāja, prezidentūra atklāja, kur ir galvenokārt jautājumi, kas jāvirza. Arī tālāk plānotajā ekofin sanāksmē aprīlī. Es zinu, ka parlaments šodien balsoja par Eiropas semestri. Uh, un sagatavotos ziņojumus. Tāpat zinu, ka Eiropas parlaments arī organizē parlamenta nedēļu, lai apspriest tieši arī Eiropas semestrī planotu jau tad um, aprīlī. Tad mēs arī uzskatām ļoti apsveicam parlamentu iecerē šeit organizēt arī savstarpējas diskusiju nacionālajiem parlamentiem, lai izskatītu Eiropas semestri. Tāpat arī skatos DUPEK Mēs, kā prezidentūra, uzskatām, ka esam panākuši svarīgākos risinājumus, un tagad tiešām laiks pieņem gala lēmums, lai nodrošinātu šos svarīgos ekonomiskās pārvaldības pasākumus. Tāpēc ar nākamo dienu laikā mēs sagaidām strauju atrisinājumu šim tekstam. Tāpat arī mēs jau redzam, ka ir izveidots arī uzmetums. To sagatavoja iepriekšā prezidentūra pagājušā semestri, un mēs tad turpinām viņu darbu arī sadarbībā ar prezidentu iepriekšādātā Van Rompuju veiksmīga banku savienības pasākumu ieviešana uzsvēra svarīgo saikni starp finanšu nozari un valstu parādiem. Un mēs uzskatām, ka tie ir svarīgi izstrādāt precīzi likumdošanas pasākumus, kas saskaņo, uh, sako noteiktiem mērķiem un ievēro arī termiņus, kas noteikti arī Eiropas padomē. Mums nepieciešams arī vienotais banku uzraudzības mehānisms, un septembrē kofins jau, protams, ir viens no galvenajiem pamatiem, lai nodrošinātu, ka šāda banku uzraudzība Eiropā vispār notiek. Mums arī bija vienprātīgs vienojums arī par ECB regulu m, mm, statūtu, statūtiem un skaidrs papildinājums 2010. gada ECB noteikumiem, par ko vienojas ekofins. Tāpat mēs ceram, ka panāksim šo vienošanos jums, mūsu līdz likumdevējiem. Tāpat arī par bankām mums arī, protams, vienošanās arī, lai panāktu šo vienošanos līdz 2013. gada beigām. Prezidentotam piešķir absolūti lielu prioritāti. Par depozītu noguldījumu schēmām, garantiju schēmām, ir, protams, ļoti rūpīgi šeit sekos, nodrošinot, protams, noguldījumu atgūšanas schēmu, tāpat arī kapitāla prasību uh, direktīvu, kur mēs esam virzījuši kā CDR4 attīstību. Tāpat arī esam iepriecināti par līdzinē progresu un nodrošina, uzskatām, ka tas nodrošinās skaidrību par noguldījumu garantijas schēmām. Eiropas padome ir pieprasīta līdzlikumdevējs arī seko šim jautājumam un CD4 sniegtu savus atzinums iespējami drīz. Tāpat mēs saprotam, ka trialogs sarunas turpinās par šiem ļoti nozīmīgiem jautājumiem. Un tad, tad tas ir mēs līdz arī visu janvāru mēnesi. Par finanšu tirgiem mēs vēlamies, lai finanšu tirgi būtu daudz spēcīgāki, izturīgāki un spētu uzrādīt labākus rezultātus. Prezidentūras mērķis ir panākt vienošanos padomē par MIFID un MIFIR, tātad par finanšu instrumentiem tirgū. Un mēs arī sagaidām, ka te būs tālākās trialogas sarunas arī par eh, vērtspīriem. Uh, un daudziem citiem jautājumiem finanšu tirgus jautājumos. Piemēram, arī kredītu direktīvas jautājums. Tad šie daudzie jautājumi, kurus vēl risināsim. Mūsu, protams, pieeja ļoti pragmatiska, un mēs uzskatām, ka varam panākt nozīmīgu arī risinājumu. Tāpat arī sešu mēnešu laikā pārskatīsim atsevišķos plānus un vēl arī veiksim nepieciešamos pielāgojumus. Tālāk īsti par nodokļiem. Finanšu darījuma nodoklis. Šodien Sekofinā tik tieši pārskatīts, un arī mēs izskatījām jautājumu par iedarbināt pār, pastiprinātās sadarbības procedūru. Un šorīt īrijas prezidentūra arī jau norādīja, ka mēs turpināsim diskusijas arī par vienoto uzņēmumu nodokļu konsolidēto bāzi, jeb CCCBTB. Un arī šeit Ekofin padome darīja visu, lai sniegtu skaidru atbildi šajā ziņā. Nodrošinot, ka mēs arī nodrošinām apgriezto PVN aplikšanas mm, piemērošanas mehānismu, lai izvairītos no, mm, lai cīnītos pret izvairīšanos no PVN maksāšanas. Tāpat arī mēs arī jau nesen esam pieņēmuši jauns pasākums par arī konkrēto nodokļu piemērošanu pārobežu pakalpojumiem. Prezidentūra ir panākusi jau zinām progresu arī par enerģētikas nodokli un tāpat arī vienotā tirgus paketi. Tāpat arī mūsu stratēģija cīņā pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Prezidentūra strādās, ar, lai panāktu vienošanos, lai panāktu arī tālākās sarunas ar trešām valstīm un Eiropas padomi. Īs prezidentūra vēlas risināt jautājums arī par Eiropas Sanības budžetu. Pirmkārt jau tas ir gads, kā teicu, 2013. gada budžets, kas ir jāatrisina un tāpat arī tālākās vadlīnijas nu, jau daudz gadu budžeta schēmai. Un mēs šo jautājumu ļoti skatīsim ECOFIN sanāksmē 13. Uh, eh, februārī. Ir gatava strādāt arī, lai panāktu vienošanos par daudzgadu budžeta schēmu Eiropas padomē. Nu, galu galā šī jau mums ir arī kārtējā prezidentūra, un tas arī mums ir arī ir bijusi veiksmīgs prezidentūras, un mēs esam pierādījuši, ka varam vadīt Eiropas padomi neitrālā garā. Un mēs arī vēlamies virzīt svarīgos Eiropas jautājumus, nevis favorizēt kādu atsevišķu dalībvalsti. Un tāpat arī mēs sekosim svarīgiem jautājumiem, balstoties uz mūsu rezultātiem un tālāk nodosim jau Lietuvai prezidentūras grošas 13. gadu vidū. Mums ir ļoti apjomīga programma, un mums ir ļoti svarīgi, lai parlaments atbalstītu to. Lai būtu reizmīgs rezultāts. Paldies jums par uzmanību, un labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies! Thank you very much. Liels paldies par šo uzrunu. Varu arī piekrist tam, ka mēs Jau esam uzsākuši ļoti būtiskus dialogus, esam progresējuši, un tagad pirmais jautājums EPP vārdā. Kozes kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, sākumā kolēģu vārdā no ETP un arī sava paša vārdā sveikt jūs uh, šajā komitejā, šī komiteja ļoti daudz strādā, jo ekonomikas jautājumi, diemžēl, ir ļoti aktuāli šobrīd. Sveicu tātad jūs šeit un ceru, ka varēsim labi strādāt kopā mums. Um, ļoti cienam jūsu valsti, ir nopietni pūliņi iegaldīt, ieguldīti un ir panākt labi rezultāti. Domāju, ka tas nāk pa labu prezidentūrai. Jūs teicāt, ka prezidentūra būs taisnīga, efektīva, pragmatiska. Es vēlētos šajā saistībā izteikt divus uh, komentārus, kurus jūs varbūt varētu precizēt. Sākumā vispārējas dabas uh, komentārs astoņas gadus jau esmu parlamentā un secinu, ka sarunas ar dalību valstīm trialoga ietvaros ir arvien sarežģītākas. Valstu pozīcijas ir iestigušas. Uh, un diskusijas ar parlamentu ir sarežģītas. Sarunās katram ir jāizdara mm, kādi kompromisi, un varbūt jūs e, šajā aspektā varētu uzlabot situāciju. Otrakārt, e, mums ir lietas, kas e, nekust uz priekšu, tas rada bāžas, jo mm, īpaši es domāju par Čupaku, es esmu viena no tekstu referentiem, teksti gatavs jau pasen, bet ir atturība, bloķēšanās šajā jautājumā, un es personīgi uzskatu, ka teksts ir nobriedis balsojumam, bet par nelaimi mums vēl nav vairākuma. Gribēju jautāt šajā saistībā, ko jūs darīsiet, lai situāciju virzītu uz priekšu. Un otra lieta ļoti svarīga - dalību valstīm un finanšu profesionāļu ziņā Mēs arī šajā jautājumā gandrīz nonācām pie vienošanās, bet eh, jautājums tika mm, pārskatīts un eh, bāžas mums rūpes ir par to, ka rezultāti, kas eh, panākti ar prezidentūru, būtu pēc tam vēlreiz jāpārunā ar nākamo prezidentūru. Es nedomāju, ka tas būtu jūsu nolūks, un jūs pirms brīža teicāt, ka vēlējāties pēc iespējas ātrāk virzīt uz priekšu šo lietu, bet Un tāpēc es vēlētos tā, lai jūs varbūt nedaudz precizētu šos divas lietas, eh, vispārējo pieeju prezidentūrā, un kolēģi vēl uzdos precīzākus jautājumus par jūsu prioritātēm. Paldies! Tagad vārdu dodu ministra kungam. Liels paldies! Gazēs kungs, pirmkārt vēlos pateikties jums par jūsu pozitīvajiem vārdiem par īriju. Mūsu prezidentūras pieeja būs rīkoties Eiropas Savienības interesēs visos gadījumos un nacionālās pozīcijas nolikt malā. Kamēr esam prezidējošā valsts, nu prezidē, prezidentūra veiksmes rezultāti ir nevis dialogu vai plenāru sēžu skaits, bet jautājumi, kas tiek atrisināti un noslēgti. Līdz ar to tādējādi esam izstrādājuši mūsu darba programmu, ņemot vērā, ko varam jau ļoti laicīgi uh, sasniegt, lai pēc tam vēlākā stadijā skatītu jau grūtākos jautājumus un failus. Daudzi varbūt to negaidīja no īrijas, bet mēs tieši skatījām FTT uh, mūsu pirmajā ekofīna darba kārtībā. Bez balsojuma Mēs redzējām, ka ir kvalificētais vairākums, un neviens neteica, kā balsos pret uh, šo, un viss teica, kas piedalītos balsojumā, atturētos. Tad uh, nākamā prioritāte ir divu pakā, un esmu uh, vīlies, redzot, ka jūs runājat par grūtībām. Es varu tikai norādīt, ka mēs darīsim visu, lai tuvotos vienošanai Nu, arī nosūtīsim arī mūsu labākos profesionāļus, mūsu vēstnieku, citas starpā, lai panāktu vienošanos. Esmu dzirdējis, ka nu, mēs eh, vienošanai tomēr tuvojamies. Premjers, kā arī Barozo kungs, eh, pagājušajā nedēļā aicināja um, īstenot elastību, lai varētu spērt nākamo soli. Un es varu tikai atkārtot šo eh, viedokli. Man nav nekas jādiktē, protams, tas nav mans uzdevums, bet mēs mēģināsim panākt vienošanos. Ir ļoti svarīgi progresēt pie šī jautājuma pēc CD4. Tas ir ļoti svarīgs un komplekss jautājums, tā arī ir mūsu prioritāte. Es saprotu arī, ka uh, Eh, dalībvalsts un komisija valsts noslēgt sarunas tuvāko nedēļu laikā. Tas ir ļoti ambiciozs kalendārs, ņemot vērā, kā daudz politiskie jautājumi vēl ir jāatrisina tieši no tehniskā viedokļa. Līdz šim mums bija trīs darba eh, sanāksmes un arī politiskie trialogi. Panākts labs progress Un mēs labi progresējam arī vēl pie neatrisinātiem pol politiskiem jautājumiem. Mēs atrisinā, mēģinam atrisināt šos uh, problēmu jautājumus un uh, organizēsim tik, cik sanāksmes ir nepieciešamas, lai uh, uh, tur piedalītos augstas amatpersonas. Uh, šajos dialogos un trialogos un darīsim visu, lai pēc iespējas ātrāk varētu uh, atrisināt šos jautājumus kopā ar padomi. Paldies! Liels paldies! Un tagad es un Dēma Kāfikums. Es arī no savas puses vēlos apsveikt jūs, jo pavisam nesen lasīju, ka īrija ir globālais līderis, lai, kas veicina sievietes uh, un to pārstāvniecību uh, uz, uh, uzņēmē valdēs. Un šodien ir deviņi vīrieši līdz ar uh, jums, vai jūs nevarējāt atrast kādu sievieti, kas varētu arī tikt pārstāvēt ekofin sanāksmē. Tātad būsim precīzi. Es zinu, ministra kungs, ka ir ļoti lielas gaidas no šīs prezidentūras. Un arī es gribu pievienot savu 18 gadu pieredzi parlamentā, kad bija, vienmēr bijusi īrijas prezidentūra, tā ir bijusi efektīva un koncentrēta uz rezultātiem. Līdz ar to gaidas tik tiešām ir ļoti liels no jūsu prezidentūras. Es saprotu, ka jūsu rīcībā ir ārkārtīgi liela darba kārtība, tāpat kā arī mūsu komitejā, bet es arī gribu runāt par jautājumu, par kuru esmu atbildīga personīgi. Es zinu arī ka ir tātad eh, uzsākt dažādi tiesvedību pret bankām, lai, ris, lai tās tātad noteikti par atbildīgām un e, Eiropas Savienībā nav noteikumi un sankcijas, lai varētu uh, cīnīties pret ļaunprātību. Tagad mēs uh, sagaidām daudz ko no īrijas prezidentūras Un esmu priecīgi redzēt, ka jūs gribat atrisināt šo jautājumu pēc iespējas ātrāk, taču man ir informācija, ka īrijas prezidentūra nav iecerējusi um, organizēt uh, trialogus par ļautprātīgu tirgus izmantošanu. Līdz ar to jautājums, kad jūs domājat, būtu tas pareizais laiks, īstais laiks nosūtīt bankām politisko signālu, kurus turpina ļautprātīgi uh, Uh, izmanto tirgus un ka mēs to vairs nepieļausim Eiropā un ka nodokļi maksā uh, banku glābšanas procesu. Varbūt šis ir īstais brīdis nosūtīt šo signālu, ka mēs vairs necietiesim uh, finanšu pakalpojumu sektoru manipulācijas, kas mazina uzticību Eiropas komit ekonomikai. Paldies! Liels paldies! Paldies par jūsu pozitīvajiem vārdiem, par arī priekšējām īrijas prezidentūrām. Šeit mums ir arī divas eh, sievietes pārstāvētas ļoti profesionāls, bet varbūt viņas varētu sēdēt pirmā rindā. Uh, Bet tad ir arī vēl viens uh, svarīgs jautājums, kur jūs minēt, ir dzimuma nevienlīdzības jautājums uz dalību valstī un arī Eiropas Savienībā, un tā ir, ir prioritāte, kas jārisina. Tas arī nopietni ir jārisina un jāuztver kā tāds. Mēs esam arī īrijā iekļaujuši jaunus noteikumus vēlēšanās īrijā. Ja kura vairāk tiek uzsvērt tieši sieviešu kandidātes. Un arī tas attiecas uz finanšu nosacījumiem. Gadījumā tad, tad fonda tiek samazināta, ja politiskās partijas neievēro šos mērķus. Šāda veida pasākumi arī būtu tātad jāskata. Tātad par šo tirgu ļaunprātīgi izmantošanu direktīvu Manas prioritātes ir noslēgt to darbu, kas ir ievērojami jau bija paveikts Kipras prezidentūras laikā. Cik es zinu, tad divpaka un CD4 direktīvas ir ļoti tuvu savam noslēgumam. Ja mēs varam atvieglot uh, parlamenta darbu pie tām, tad. Uh, ir arī vēl seši mēnešu par absolūtu prioritāti ir Banku Savienība. Tātad trīs eh, Banku Savienības pīlāri. Ja mums izdosies eh, šos failus eh, noslēgt pirmos, pirmo mēnešu laikā, tad es būtu ļoti optimistiski noskaņots. Es domāju, ka mēs to darīsim. Mums tas izdosies, tad mēs pēc tam arī varēsim koncentrēties uz citiem failiem. Uh, Tātad tas nav tā, ka tā nav prioritāte. Mēs vienkārši šeit darbu sadalām pa posmiem. Un arī par šo mēdu direktīvu un citām direktīvām mēs noteikti progresēsim. Es domāju, vairāk mūsu prezidentūras otrajā daļā. Tā vismaz esam iecerējuši un redzam mūsu darbu. Ceru, ka varēsim kopā strādāt, lai to sasniegtu. Aldi Klinskungs. Ministrs kungs, jūs esat uzņēmusies ļoti apjomīgu programmu un es vēlu, protams, visu arī izdošanos. Un es domāju, ka savādāk tad tiešām varētu teikt, ka uh, jūs uh, varētu rādīt paraugu. Bet labi, tā paskatīsimies tad aktualitātes. Tagad mums ir jaunais uh, Ekofin priekšsādātājs Eh, kas aizstāja Luksemburgas premjeru, bet nu, viņš netika apstiprināts vienprātī, vienbalsīgi, bet gan ar vairākumu. Man gan liekas, tas nedaudz ir saudabīgi, jo tas nonāk tā kā jau zinām tāda neusticība. Tas varētu gadīties, kad lielākas grūtības gaidāms. Tālāk no Kipras, ko mēs dzirdam. Tad ļoti satraucošas ziņas izskatās, ka. Kā vēl 8 līdz 10 nedēļas ir Kipras valdības uh, rokās, un tad viņi kļūst maksāt nespējīgi. Un citi, kas saka, protams, uh, eh, Kiprai nevar nekādu palīdzību saņemt, jo viņi nodarbojuši ar naudas apmazgāšanu, un mafijas naudu no Krievijas saņēmuši un tā tālāk. Uh, nu, kanalizējuši, un, un mēs viņus nekādā ziņā nevaram atbalstīt šādos pasākumos. Jūs savukārt runājāt par banku savienību un par trim lielajiem pilāriem. Bet redziet, viens tieši no pilāriem noguldījumu garantiju schēma. Gaugā šo jautājumu arī parlaments ir izskatījis, bet nekad nebija sarunas ar padomu, lai šo jautājumu varētu virzīt tālāk. Tieši tādēļ mans padomi, padom, uh, jautājums, no kurienes jums šīs m, mm, varbūt arī objektīvs un optimistisks skats, ka skatot, kā līdzsaksualitē ir citi divi pilāri, kad arī uh, banku glābšanas uh, plāni tiešām tiktu arī tad atrisināti. Un otrs jau sakāt, jā, izaugsme un darba vietas kā galvenais lozungs. Es aicinātu jūs tiešām rīkoties un panākt to, ka iekšējais tirgus tiktu pilnībā īstenots tieši tādā vidā. Um, tātad pabeigt iekšējo tirgu. Ja mēs tiešām pabeigtu arī uh, iekšējā tirgus pakalpojumu ziņā, tad arī mums izdotos atjaunot un nodrošināt labāku izaugsmē. Jā, paldies jums, Klīns kungs, par šo jautājumu. Jā, Holands um, finanšu ministrs tā tika ievēlēts par ECOFIN priekšsēdētāju mm, vakar vakarā un ir kļuvis par, jā, Jean-Claude Juncker pēcteci. Tas ir Daiselblūma kungs. Viņš ir ļoti jauns, ļoti talantīgs, bet nu nav labi zināms varbūt vēl Eirogrupā. Viņš pievienojas Eirogrupai tikai pēc eh, jaunajām vēlēšanām un jaunās valdības izveidošanas Nīderlandē, tad reāli notika novembrī. Un viņu varbūt mēs personīgi gan pazīstam. Lai gan viņš arī ieguvis arī tieši um, maģistra grādu Korks uh, universitāte īrijā, bet nu, es viņu vienalga personīgi nepiezinu. Bet nu, tas par to jau nav runa. Viņš ir ārkārtīgi spējīgs, viņam ļoti plašs un skaidrs redzams par to, kas ir jādara Eiropā. Un tāpat arī sākotnēji, tad mēs dzirdējām no franču ministra arī uzstādījums, kad viņam būtu skaidri jāizklāst, kāda ir viņa uzstādījuma kā Eirogrupas vadītājiem. Viņam bija ļoti plašs tāda uh, rakstveida uzstādījums Un īstenībā viņš arī bija vienīgais izvirzītais kandidāts, lai gan šis krāslis bija, protams, eh, brīvs jau un zināms, ka varētu pieteikties vairākas dienas. Bet, nu, sanāk, ka, protams, mēs viņu arī izvirzījām vienprātīgi, bet, lai gan Spānijas ministrs sacīja, ka tas nebija vienprātīgs balsojums. Bet kādā ziņā tas ir diezgan liels atbalsts viņam. Un man nav nevis mazāko šābu, ka viņš nebūtu veiksmīgs kā vadītājs. Par Kipru. Jā, šīs lietas ir ļoti nopietnas situācija un, piemēram, situācija ar bankām. Tad kopējā summa 17 līdz 18 miljardi un, un tad salīdzinot citām valstīm, tas ir, protams, daudz mazāks summas, bet proporcionāli savukārt Kiprai pašai tas ļoti nozīmīgs summa. Uh, Mēs pie šā tam strādājam. Bet tā kā plānots arī prezidenta vēlēšanas Kiprā, tad šādams, protams, tiek sarežģītāks, un plakpildi tāpat arī plānos arī parlamenta vēlēšanas Kiprā. Un Eiropas iestādes un pārstāvis Kiprā ir vien uz vietas izvērtē šo situāciju. Un Kipras valdība šobrīd ievieš visdažādākos pasākumus, un mums jāsako, kāda veida vai tie pasākumi atbilst mūsu prasībām. Uh, Es nedomāju, ka mēs tādu kaut ko varam eh, sagaidīt īsāk mm, tuvāko dienu laikā, ja pirms vēlēšanām īsti risinājumu nebūs. Un ceram, ka tad tas skaidrība būs pēc vēlēšanām. Par banku savienību, nu, te ir zinām secība. Pirmkārt, ieveidojam uzraudzības mehānismu, vienojamies ar parlamentu, Tālāk tas tiek publicēts kā rezolūcija, rezolūcija dokuments. Tālāk izveido CDR um, valde. Un tad arī attiecinām un veidojam garantijas par noguldījumiem, noguldījumu garantiju fonds. Lūk, šādā kārtībā notiek šīs darbs. Un depozīti, jeb noguldījumu garantijas tad mēs to izskatīsim jau kopā ar banku arī atvesļošanas um, um, pīlāru. Jautājums ir, kādā veidā varam, protams, norošināt, ka tiek vienā sa sakausēts nacionālās garantiju noguldījuma schēmas. Nu, tas vēl jautājums, kas atvērts, un mūsu prezidentūra šo tām izskatīs vienu pēc otra. Jā, tiesa, īrijas prezidentūras izvarētais lozungs ir stabilitāte un izaugsme. Eh, un eh, darba vietas. Bet mēs saprotam, ka daudzās dalībvalstīs trūkst resursu, lai piedāvātu jaunas risinājumus. Un tieši tāpēc, kur mēs skatāmies iespējamo palīdzību, tas nozīmē arī palīdzību tirgumu. Mēs vēlētos tiešām, lai mēs panākam iekšā tirgus pabeigšanu. Tas ir skaidrs Eiropas uzdevums, un tas nav tikai kofīna uzdevums. pakalpojumu ziņā un arī finanšu pakalpojumu ziņā, tādā ziņā tas ir absolūti svarīgi. Mm, mēs šobrīd lēšam, ka tirgus ir pabeigts pa 80%. Bet vēl būtu ļoti svarīgi to pabeigt, tas arī palīdzētu veidot jaunas darba vietas. Un tas palīdzētu attīstīties visai Eiropas Savienībai kopumā. Nu, mēs tā jau pārtērējam 5 minūtes, jo arī jautājumi ir lieli. Uh, ECR saites kanāls, lūdzu. Paldies, uh, godātais ministra kungs, ka jūs atnācāt. Uzreiz ķersimies pie galveniem jautājumiem. Viens no jautājumiem, kas mūs satrauc ECR grupā, ka te nav atrisināt pamat jautājums, ka vienkārši bankas bankrotē un tad nodokļu maksātājiem viņiem ir jāmaksā par to. Uh, Man tad lūdzu svarīgi šāda situācija, un tieši tāpēc šādi jautājumi. Trīs lietas. Mēs vēlētos, lai jūs precīzi pateikt, ka nebūs pieļaujams vairs, ka nodokļu maksātāji izpērk bankas to bankrotu gadījumā. Tātad skaidri mēs nosakam, kurš ir par to atbildīgs un ka vairs par to neatbild nodokļu maksātāji. Tā tālāk. Mēs vēlētos, lai skaidri nosakām grāmatvedības standarts un skaidri varētu izsekot, ka arī bankas tad uzrādīja uz zaudējumus tas, kas ir CDR vai CDS, un, un izrādītos, ka līdz šim nevis tā kā, mm, tad būtu savādāk nekā līdz šim, ka bankas uzrāda peļņu, un tad aizsakā nekļūdījāmies. Un tad vēl jautājums, vai jūs kā ministrs pietīk, ka centrālas bankas Eiropas, īrijas centrālas bankas, un citu ekspertu atzinām, ka jums nevajadzīs nebā uzņemties šīs eh, banku zaudējums jo banks it kā tika izpestīts no, izglābts no konkrētajām lasiem, be, e, zaudējumiem, bet e, palika viņu vielie zaudējumi. Un tādi jau visi skatījāmies e, instrumenti, kas ir finanšu tirgos, kā tas tomēr tika ievērots un kā netika ievērots īrijas gadījumā. Un visbeidzot, kā īrija vērtē komisijas at, atbalstu un, un kā es vispār vērtēju šādu Eiropas tālāku virzību. Paldies, Kamelkungs, jums par jautājumiem. Šos jautājumus eh, par to, kurš te beigā maksās un vai nodokļu maksātājiem jāsadz arī savas valsts bankās eh, izpirkšanas un par to, kādi ir šie standarti, grāmatvedības standarti. Un tas jau iekļausot arī rezolūcijas direktīvā, banku glābšanas direktīvā, sanācijas direktīvā un. Um, Tie divi jautājumi, kurus jūs uzdevumat īsti neatbilst manam portfelim, kā īrijas prezidentūras priekšsēdētājiem. Tad drīzāk tad man jāatbild kā īrijas finanšu ministram. Es nezinu, vai jūs uzstādījums īsti pareizs. Jo vai varētu teikt, ka te bija šausmīgi nepareiz darbība? jo tā īstenot tā vieglā uzraudzība. Nu, tā bija vairāk faktori. Un uh, šīs sistēmas, protams, balstās uz savstarpējās uzticības principiem. Un šī uzticība, protams, bija nepamatota. Bet tas pats attiecas uz reitinga aģentūrām. Jūs skatieties, piemēram, uz ASV ASV situācijā viņi nekādā veidā nereaģē. Viņi, protams, ar vienu saglabāja AAA, 3A rādītāju arī pat, ja bija jau nevērtīgi šīs valsts uh, atsevišķi vērtspapīri. Tā ka tad, ja mēs uzticamies un ļaujam atsevišķiem ekspertiem it kā strādāt, tad mēs redzam, ka nevienmēr viņi savus uzdevumus izpildīja godprātīgi. Mēs īrijā, protams, ļoti nopietni strādājam par to, lai novērstu iespējamus zaudējumus un tad arī to sekas un tālāk novērst to iespējamu atkārtošanos. Bet, nu, kāds tika izdevās, to varētu visu aprakstīt memāros. Paldies! Sāid, vai jūs vēlēties arī vēl papildus jautājumu? Jums vēl papildus nedaudz tāds, jā. Jo man jautājumu divas daļas vēl tieši par to, ka revidenti auditori vienkārši paraksta um, grāmatvedības atzinums, lai gan īstenībā tur īsti lietas nemaz nav. Uh, pareizi ievērots, nu, tad tas nav neskar tikai īriju, bet arī daudz citas valsts. Nu, labi, tas izklausās arī tehniski, bet varbūt otrā daļa teikuma, kā es sacīju, kādu atbalstu jūs domājat sniegt komisijas jaunajam priekšlikumam, kas ir vērsti uz, lai pārskatītu jauno IRFS, ERFS un banku atskaitīšanās kritērijiem. Nu, prezidentūra, protams, turpinās šo jautājumu ar uh, komisiju strādāt, bet tas nav ekofina kompetencija, tas ir jau citai padomē. Es domāju, ka tas labāk tieslietu jautājumam un jūra komitejām. Tas būs Ričards Prūtens, tātad cits ministrs, kurš īstenībā atbild par šiem jautājumiem. Šo tam risina, bet ne kofinā. Have, course, Jā, ar šo ASP mēs par to ārkārtīgi lielu spiedienu izdarījām, bet, un es varu teikt, ka viņiem būs jārīkojas ātrāk, un kas arī seko Twitterī informācijai, tad tur arī ir atspoguļotas bāžas par šo. Izskatās, ka tas tagad Filips. Jā. Yeah. Jā, šajās dienās runāju visai daudz. Esat sveikti manā dzimtajā pilsētā Briselē. Vēlos tikai teikt, ka kopš šeirijas prezidentūras sākuma esmu dzirdējis daudz labo vārdu par šo parlamentu. Un tas viss bija ļoti labi līdz rītim, kad uzsākām sarunas un runāju par diviem dosjē, ko skata ECOFIN, SSM un Bāzel 3. Kā jūs zināt, to sauc par C, CRD 4 SSM. Tātad jūs nostājāt, ka kompromiss bija ļoti grūti panākams. Padomē, tad līdz ar to mēs nevaram vairs pie tā strādāt rokas nost. Nu, tas ir tā uh, diplomātiski, jo trialogā piedalās diplomāti, bet nu, tā tas apmēram arī izskatās. Par CD4 vēstījums ir tāds, nu jūs zināt, kā fails ir liels un sarežģīts un lai. Uh, par ko es arī domāju, ka mēs varētu panākt vienošanos, tas tā nebūs, un mēs atkārtot skatīsim punktus, kur uh, uh mēs pietuvojamies uh, atrisināšanai Kipras prezidentūras laikā. Tā atkal ir, uh, uh tas atkal ir diplomātiskā valodā teikts ko es nevaru, diemžēl, atkārtot, bet, nu, ja tā ir tāda padomas nostāja, SSM rokas nost un arī kavēšanās pie CRD, esmu baidos, ka mēs neejam pareizā virzienā par CRD. Viena lieta, ministra kungs, jūs nosūtāt eh, diplomātus, bet brīdī, kādā brīdī mēs skatīsim ļoti politiski svarīgus jautājumus, kam ir ļoti augsta cena. Esam iecerējuši ar jums tikties šajos eh, tikšanās, lai noslēgtu šos eh, punktus jo mums nepatīk, kā pādome aizsargā banku, banķieru intereses, un tajāpat laikā viņi to skaļi nesek un nemaksā politisko cēnu par šādu nostāju. Paldies! Nu, man žēl, Lambert kungs, ka jums ir radies šāds iespējas par CRD 4 trialogā mm, rezultāti tika apstiprināti, tos apsmēja 26 dalību valstis. Tāda ir procedūra, kas ir jāievēro. Un arī padomes nostāja tika apstiprināta, un par to eh, panākt vienošanās ekofinā maijā arī mēs savanācām. Bija diskusija administratālā līmenī, lielākā daļa politisko jautājumu ir apstiprināta padomē. Uh, Mēs gribam panākt vienošanos drīz. Nevis atverot no jauna skatot šo tekstu, bet konsolidējot to. Mēs arī pēc iespējas ātrāk gribam arī vienoties mūsu prezidentūras pirmajā daļā par um, SSM. Izskatās, ka esat arī ļoti kritisks par šo. Es saprotu, ka. Uh, problēmas ir radušās šai sarunās. Atļaujiet man vēl reiz uh, komentēt, un neko citu no jums nesagaidīt. Izteikšu skaidri par SSM ir nepieciešama vienprātība, bet par daļu no dosie nepieciešama arī parlaments, vai ne? Par CRD vēlos pievērst jūsu uzmanībai. Nē, jums nevajag 26 dalību valstis, jums kā prezidējušai valstī. Cik es zinu, tas nav jautājums, uh, kur nepieciešama vienprātība padomē. Tas tā nav. Uh, Un, ja jūs cilvēki saka, ka uh, caurs spīdīguma veicināšana vai uh, pārlieku lielu bonusu pelnīšanai. Nevajadzētu būt daļa no šī likumdošanai. Es domāju, ka šeit mēs nonākam uh, ļoti konfrontējušā situācijā, bet jebkurā gadījumā par to mēs runāsim arī publiski. Mēs zinām, kāda ir jūsu minētās problēmas, kas jāatrisina. Uh, Mūsu loma ir atvieglot vienošanos panākšanu, nevis uzspiest īrijas viedokli par eh, diskusijām, kas pašlaik notiek. Cerdi četri. Mēs gribējām par kapitāla prasību direktīvu, gribējām panākt tad vienošanos par šo tekstu bet nebija skaidrības par dažiem no punktiem, bet nu, mēs gribējām iet tālāk ar tiem punktiem, kur bija skaidrības. Labi. Tagad goe. Arī salūdzu. Paldies, esiet sveikts, ministra kungs. Es gribu runāt par ekofīna rezultātiem un runāt par detaļām šajos rezultātos. Piemēram, ir tātad paplašināt tātad šo īrijas bailāta aizdevumu, kas iesaistīti ne tikai IFSF, bet ir IFSM šo stabilitātes mehānismu. Es zinu, ka jūs esat pār šiem pasākumiem jautājums, kā tad risināt ar parāda neilgtspējīgo daļu pat. Ja mēs izmantojam visus šos instrumentus, tas neatrisina parādu problēmu. Un vēl jautājums, ko īri vēlas panākt ar vienošanos par par šīm promissory notes. Īstermiņa obligācijas. Uh, thank you very much indeed. Liels paldies. Eirogrupa vispirms priekšlikums, kad atklājumos finanšu ministrs atsaukties tātad uz augstām amatpersonām un iespēju uh, palielināt tātad īstermiņa aizdevumus, lai mazinātu īrijas parādu īpaši aizdevumu, kas ir saņemti no ISF fonda, IFSM fonda. Taču tas attiec uz 27 valstīm, un to nevarēja pieņemt tikai Eirogrupas valstis. 156 izdalīja valsts piekrišanu. Jūs zināt, ka ir arī ziņojums pirms ekofins sanāksmes par uh, eh, Eirogrupas nostāju. Šorīt tika izsarāts šis ziņojums. Un uz finanšu ministrs arī runāja par to un aicināja ekofinu pieņemt to pā, tādu pašu nostāju kā Eirogrupai. Nu, ir panākt vienošanās par šiem aizdevumiem. Mm. Atbilstī komisijas uh, atbildībai augsts amatpersonas izskatīs iespēju, kādas tika piedāvāts, un pēc tam ziņos uh, par to iespējams sanāksmē martā lūk. No otras puses, jūs otrais jautājums par uh, īstermiņa obligācijām lai varētu finansēt, maksāt nespēju, kāda bija ir Brītu bankai, un tas atspatiet IBRC. Maksājumi Eiropas centrālajai bankai, īstermiņa rakstura maksājumi, un līdz ar to nozīmē ar uh, augstu cenu un tas pasliktināja arī to, ka iepriekšējā valdība noslēdz vienošanos, tad viņi atcēla šos procentu likmes uz diviem gadiem. Mēs norādījām, ka Eiropas centrālā banka, mēs gribam, norādījām, Eiropas centrālā banka gribam uh, no nu, jauna to visu izdiskutēt un panākt zemes eh, procentu likmes. Kad mums panācām vienošanos par dažiem no svarīgiem jautājumiem, tad uh, citi jautājumi vēl tiek apspriesti, nav atrisināti. Bet nekādā gadījumā mēs nerunājam par parāda norakstīšanu. Mm. Jautājums ir par uh, procentu likmēm un ilgāku parādu atmaksāšanu un stiprināt parādu ilgtspējību. Lai mēs varētu piedot atspērt tirgiem. Uh, thank you very much. Uh, now Hans Peter Martin. Hans Peter Martin. Paldies pirmkārt varētu norādīt, ka arī man satrauc jautājums, kas tiek aktualizēts, bet rodas tiešām tāds iespējas, ka jūs vienkārši te izvairāties no dažām neveikliem pozīcijām, kuras īrijas prezidentūra šķiet um, negrib pārņemt no Kīpras, bet es domāju, ka jums būtu nepareizi arī, jo ņemot vērā, protams, jūsu uh, situāciju, ka jums nebija pilnīgi banka kontrola un bija tā bija nepietiekama, un tad beigās sanāca, par ko visiem bija jāmaksā no valsts līdzekļiem, ir nodokļu maksātājs naudas. Un šī dažas lietas jūs noklusēt un negribat stāstīt, bet tas būtu nepareizi. Un vēl vēlos atsaukties konkrētu ziņojumu. Kāds tad jūsu ir priekšlikums par konkrētiem tātad ieteikumiem, kas tiek veido ar, ar siglēktu? tad ir jāskatās, vai tad tas tiktu ir jātāt virzīts, vai arī tas, ko sacīja Mišons Baņģie komisārs, atsevišķos priekšlikumus, ka tad varētu tomēr jau virzīt jūsu prezidentūras laikā. Ko jūs sakāt par to? Man liekas, ka nav pareizi, ka jūs sakāt, ka mēs atkatāmies no savas atbildības un negribam dažus jautājumus vienkārši skatīt. Ja mēs skatāmies par vienoto uzraudzības mehānismu, te jau bija trīs trialogi, un arī PCDR 4 jau bija divi trialogi. Pirmkārt, mēs taču uzņēmāmies 1. janvārī, un tā ir tikai 22. janvārs. Manuprāt, tagad ir, nu, tikai vēl pienācis laiks, kuriem mēs vēl ķersimies klāt. Un ja jau bijuši trīs trialogi un divi par attiecīgi citu jautājumu, es domāju, ka lietas virzās. Tātad mēs, kad es jau cenšamies darīt visu, lai panāktu vienošanos, bet tas nav tā, ka mēs uzspiežam īrijas viedokli. Mēs absolūti neizvairāmies no svarīgiem jautājumiem. Bet skatoties CRD4, tur ir tiešām principāls lēmums, un mums šobrīd ir jāskatās, un arī par transakciju nodokli mēs jau esam tā kā panākuši vienošanos, un tagad ir jāskatās arī, lai panāktu arī vienošanos par citiem. Un mēs varam balstīties uz konkrētām lietām. Un uh, šo rezolūciju arī tālāk virsīt. Par Lenikom priekšlikumu kur mēs sagaidām šobrīd komisijas, nogaidām komisijas priekšlikumu. Un izskatīs, ka tas varbūt parādīsies īsi pirms mūsu prezidentūras beigām, un es baidos, ka tas nedos mums iespējas tur īpaši daudz pie tā strādāt. Varbūt mājā kādreiz vai kā. Bet tad tas jāsagaida priekšu. Hans Pēter vēl, kas pie atgriezties? Jā, viens komentārs. Atsauce uz Filipa Lamberta komentāru jautājumu. Mums rodas gan problēma, ne jau tas, ka jūs vienkārši neiero, nevēlaties organizēt sanāksmes, bet, bet gan, ka mēs saņem šādu signālu, ka viss ir jāsāk no sākuma. Un tas mums liekas, ka tāds, nu, zaudējums no Eiropas parlamenta puses jo mēs esam jau arī veidojuši publiskās debats un sabiedrisko tātad politiku. Nu kā, nu kādā ziņā Eiropas Savienība taču funkcionē tieši tā, ka mums ir gan diplomāti, gan arī ierēģi. Un viss vienmēr darbos uz instrukciju pamatu, kurus izstrādā politiskā līmenī ministrijas ja šie jautājumi ir jārisina, tad, protams, tie ir jārisina, un mūsu arī interesēs ir tas kopējais atrisināt. Un jautājumu, protams, nav atrisināt, pirms šie jautājumi nav uh, panākuši kādējo lūzumu punktu. Nav jautājums te, protams, par to, ka atsevišķos posmos jūs mēģināt uh, panākt kādu straujāku virzību, bet, nu, ir lietas, kuras nav vēl pieņemtas un kurot nav panākt politiskā vienošanās. Mēs zinām, ka mums ir jāpanāk sadarbība starp parlamentu un padomi, un tad vienkārši ir iespējams, ka mēs to darām. Tāpat arī mums ir arī vienmēr šīs pozīcijas, kuras ir svarīgas padomē. Es varētu arī iestiprināt to, ka īrijas prezidentūra, protams, darīt visu, lai arī izmantot savus pilnvars, un es kā priekšsēdētāja, protams, arī, arī mēģināšu nākt pretī. Varbūt, ka mēs kaut ko pārforsējam. Gemičel tālāk. Paldies, priekšsādātāji! Es jau pazīstu ministru daudz gadus, un tad, ja kas, ko es teiktu, izklausīties pēc laimiem, bet es tomēr gribētu ja jūs vienkārši būtu pārstāvot citu valstu šobrīd, es jūs kādās viņas slavētu par daudzajiem brīnišķīgajiem, drosmīgajiem soļiem, kurus esat veicis, lai valsts nodrošinātu uz atgūšanās ceļu. Es nezinu, kā jūsu plāna, bet Zināms, eh, īru dramaturgs reiz norādīja, ka, ja jums ir eh, ziv, zivs, tad jums varētu būt zivs un kartupeļi, bet ja ir kartupeļi, tad tikai kartupeļi. Un īrijā sākuma pozīcijā mums, jums nebija ne zivs, ne kartupeļu, bet vajadzēja sagatavot pusdienas. Un jums ir izdevies uzburt no nekā tiešām ļoti labi maltīt. Un es domāju, ja tad skatāmies pa sektoriem, tad ir jāskatās, protams, to, ko ir panācis valsts sektors. Uh, Valsts sektors parasti saņem tikai kritiku. Un gan šeit, gan arī citur viņi tiek bieži vien lamāti. Un pakļaut ļoti skrupulozai kontrolē. Bet, lūk, ja mēs redzam, ja nepieciešami noteikumi nopietni tiek ņemti vērā, tad mēs varam ir sagaidīt, ka citi arī izdarīs savu mājas darbu. Mēs nonākuši tādā situācijā lielā mērā tieši tāpēc, ka ASV partnerības modelis mm, kļuva par problēmu. Tādēļ mans jautājums ministram. Varbūt, ka daudz teikt, ka nav vērts vispār vēl šādas spekulācijas pret valstīm un eiro. Eiropas centrālā banka tā ir aizstāvējusi savu valūtu, un vai jums ir pārliecība tieši to teikt un teikt, ka arī uzņēmēji atgriežas pie tā, kas viņam īstenībā būtu jādara? Būt uzņēmējiem, uzņemties risku aprēķināt risku, nevis piedalīties kaut kādā azartā, azartspēlēs. Tā kā mēs uzklausījām arī, protams, Eiropas centrālās bankas priekšsādātāju īspirms Ziemassvētkiem, es domāju, ka viņš piedāvās arī tālākus risinājumus. Un tātad kāds ir jūsu vērtējums, vai privātais sektors arī gatavs tātad uzņemties savu atbildības daļu? Šis ir jautājums, ko iedzīvotāji uzdod. Ja paldies jums arī par arī atzinīgiem vārdiem. Jūsu jautājums ir tāds pārdomu jautājums. Labākais veids, kā mēs varam atrisināt problēmu, protams, ir un nomēr rēķināt progresu, izskatīties nākotnē. Ja atskatāmies atpakaļ, Eiropas saimnība ir iedarbinājusi ļoti daudz politikas mehānismus, lai risinātu krīzi piedāvāt gan two-pack, gan arī Eiropas semestri, six-pack, Eiropas stabilitātes līgumu, daudzos fondus, kuru rezultātā veido arī šis ugunsmūra, EVSM, stabilitātes mehānisms. Un tā, ka panāks nozīmīgs progress. Ja mēs skatāmies uz Eiropu 2013. gada janvārī, salīdzinot 2012. gada janvāri, tā ir daudz stabilāka vieta un tiek pieņemti konkrēti pasākumi, kas arī darbojas. Un gan komisija, gan arī Eiropas centrālā banka ir nopelnījusi te ļoti lielu um, pateicību. Tad bankas īpaši ieviesta pasākumu, atbalsta pasākumu. Par to, kā vislabāk tomēr varam novērtēt risku, nu tad jāskatās uz procentu likmēm jo procentu likmes precīzi vienmēr atspoguļo riskus, jo mazāks risks, jo mazāks procentu likmes un otrādāk. Procentu likmes samazinās. Tad, kad mēs iedibinā, iedibinājām stabilitātes mehānismu, tad vajadzēja vēl pāris nedēļas, lai arī sākumā vispār investīciju fonda varētu arī sākt uzspikt arī daļu no viņu iz, iz, izlaistām obligācijām. Līdz to mēs tādu sakām, ka esam uzvarējuši šajā spēlē. Mēs, protams, nevaram teikt, ka problēmas viss būtu atrisinātas, bet e, ļoti būtiski šeit ir šis progress. Un tā ir pienācis laiks tiešām risināt ļoti daudz sociālās problēmas. Mēs varam teikt, ka mums jāatrisinās šās visas problēmas, ja ir ja cilvēku dzīves ar vienu ir tik sarežģīts, piemēram, bezdarbs, jauniešu bezdarbs ir ārkārtīgi augsts. Tas nav ilgspējīgs demokrātijas risinājums. Tas ir jārisina. Tieši tāpēc mēs esam aktualizējuši jautājumu par stabilitāti, izaugsmi un jaunām darba vietām, kā galvenajām idejām īrijas prezidentūras vadmotīviem. Mēs, kad ar ziņā šeit to uzsveram, to kā Eiropas politikas kodolu turpmākajiem sešiem mēnešiem. Un mēs arī turpinām. Un vēlamies, lai tas sniegt tādu būtisku ieguldījumu. Paldies! Paldies! Igor Kajal, lūdzu. Šeren. Nu, paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos sākt ar apsveikuma vārdiem ministra kungam un vēlējos precizēt, ka šajā prezidentūrā man ir lielas cerības. Un tas saistāms ar pagātnes pieredzi, kurā mēs redzējām īrijas prezidentūras profesionalitāti. Tā vienmēr bijusi ārkārtīgi liela. Ministrs kungs, nesen šajā komitejā Junkera kungs bija ieradies uz tikšanos, un viņš apstiprināja, ka viņa prāt valstis, kuras darbojās adaptācijas, ja pielāgošanās programmām, noslēgušas ar trojku līgumu, ka tās varētu iegūt kādu kompensāciju. Es vēlējos noskaidrot, kāda būtu jūsu pozīcija šajā jautājumā. Un kā, par kāda veida kompensāciju varētu runāt ar šīm valstīm, kurām ir šis saprašanās memorands. Paldies! Monsieur Field. Lielas paldies. Jā, valstīm iedzīvotājiem ir ļoti grūti pielāgoties, par to šaubu nav. Pēdējo 12 mēnešu laikā, uzslēdzot ziņas televīzijā, mēs ļoti labi redzam pierādījumus. Tie ir ielās. Un arī parādu valstīs, bankrotu valstīs ģimenes pilsoņi nu, ir ļoti grūtā situācijā. No bezdarbs ir augsts, pakalpojumu līmenis ir mazināts, vai tas būtu izglītības nozarē, Eh, pensiju vecums pieaug un vispārīgi arī samazinās eh, ģimeņu ienākumi un eh, dzīves līmenī. Ir ļoti sarežģīti un mums kā politiķiem nevajadzētu par zem novērtēt eh, šīs grūtības, kāds ir ģimenēm, jo īpaši problēma valstīs, kur liels finanšu problēmas. Mums ir īpaši jādomā šeit par jauniem cilvēkiem, ņemot vērā viņu bezdarbu līmeni visā Eiropā, jo un arī atsevišķās valstīs tas nav īpaši ilgtspējīgi, un tas arī nesavietojas ar uh, demokrātisku valstu nākotni. Tur nevar būt tik augsti bezdarba līmeņi, ir jārīkojas par kompensāciju pakotnēm. Liela daļa priekšlikumu jau tiek piedāvāti, lai varētu atvieglot dalību valstu slogu. Lai padarītu šo parādu atmaksājumu un šo slogu arī pārdalīt ilgākā periodā. Ko viens suverēna eh, valsts iztērē, lai uzturētu savu pakalpojumu līmeni, to finansē kāda cita dalība valsts. Ir jāatrod šeit līdzsvars. Bet risinājums ir atkal no jauna veicināt izaugsmu un izaugsmu sniedz risinājums. Izaugsmas stratēģijas mazina bezdarbu. Tas ir fundamentāli. To jau visi atzīst. Visās Eiropas iestādes to atzīst un dalība valstis. S un D Taispēn lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Godātais ministra kungs. Jūs runājāt par jauniešu nodarbinātību ar nepieciešamību risināt šo satraucošo situāciju. Varbūt es varētu arī, arī citēt kādu īru uh, lūgus uh, autoru Ilūzija ir viena no uh, lielākajām, lielākajiem priekiem. Par jauniešu bezdarbu un pasākumiem, lai cīnītos pret bezdarbu kopumā, kā mēs sakam nīderlandiešu valodā, uh, iniciatīvas ir tik maigas kā sviests. Vai jūs varētu specifiskāk izteikties par to, ko tad konkrēti darīsiet prezidentūras laikā? Kāda jūs prioritāte? Tālāk. Nīderlandiešu finanšu ministrs teica, ka vēl, viņš vēlas vairāk koncentrēties ekonomisko izaugsmi. Jautājums, kā īrijas prezidentūra redz sadarbību ar Eiro grupu? Es domāju, ka vajadzētu izvairīties no šķēlšanās ar dalību valstīm, kuras ir Eirogrupā un ārpus tās. Much, Mr. Berman. On youth employment par, jū, par jauniešu nodarbinātības pakotni. Par to skatīsim nākamo mēnešu laikā, runās par to ministri. Mm, esmu informēts par specifiskām detaļām, bet eh, daudz eh, jau ir plaši zināms investīcijas izglītībā, lai jaunieši turpināt mācīties, arī darba aktivizācijas pasākumi, lai vairāk apmācības jauniešiem un iespējas atrast darbu, viņi gūtu pieredzi. Tad pasākumi, kas arī ir specifiski katrai dalību valstī. Esmu priecīgs dzirdēt, ka jūs kolēģis arī uh, Nīderlandes finanšu ministrs uh, ir apņēmības pilns, un es ceru ar viņu sadarboties. Tātad garantija jauniešiem šī iniciatīva, darba vieta apmācības, kas jānodrošina četru mēnešu laikā. Tas jau darbojas Norvēģijā kopš 70. gadiem, un tas darbojas lieliski. Jauniešu bezdarba līmenis ir visai zems. Daudz jaunieši arī tur brauc no Zviedrijas un citām ziemeļu valstīm, lai strādātu Norvēģijā. Tā tad ir iespējams rast risinājums. Mēs skatīsim tos ciešāk. Okay, I've got, uh, did you need to come back? Vai jūs vēl gribat kaut ko papildināt? Man bija otrs jautājums par uh, atšķirību starp eiro grupu dalību valstīm un val dalību valstīm, kas nav eiro grupā. Diavolo. Nezinu, vai valūtas ceļ šos valstis, bet 27 dalībvalstīm ir jāstrādā roku rokā. Vienotais pārvaldības mehānisms, manuprāt, ir lielisks piemērs par to, kā 27 dalība valstis var vienoties pār lielu Eiropas projektu un pār jautājumiem, kā jauniešu bezdarbs lai kāda būtu valu, valūta, problēma ir viena tā pat visās dalību valstīs. Un politikas būs, protams, kopīgas. Labi. Vēl trīs runātāji. Hokmārks, Nīmārta un, un Sančes Pasēro Gunār. Liels paldies! Daži no jautājumiem dosjē, pie kuriem strādāsiet, ir būt atšķirīgāk nekā citi. Daži piemērojas vienotiem noteikumu, noteikumiem visai Eiropas Savienībai. Citi atkal ir tādi dosjē, kas tiek skatīti Banka Savienības ietvaros. Es gribētu dzirdēt no jums jūsu viedokli par riskiem kādi varētu būt šī centrifugu riski. No vienas puses ir Eiropas iespējas nākotnē izmantot to, ka mēs esam pasaules lielākā ekonomika, taču risks ir tāds, ka mēs e, izveidojam struktūras, kas e, vairāk šķeļ nekā vieno. Piemēram, bieži vien mēs runājam par uh, ins and outs. Tātad valsts, kuras ir eirozonā, valsts, kuras nav eirozonā, arī ziemeļdienvidi, šie pretstati, kā jūs redzat jūs savu atbildību un iespēju nodrošināt to, lai Eiropas Savienība būtu vienota. Un detalizētāk par vienu jautājumu par uh, atgūšanu un par uh, noregulējumu fondu, par ko runājam šeit parlamentā. Es gribētu dzirdēt no jums, kur jūs saskatāt lielās problēmas padomē par šo direktīvu, kā jūs iepriekš jau runājāt. E, kalendārs ir ļoti optimistisks. Jā, mēs vēlamies noslēgt šos failus jūsu prezidentūras laikā. Es, protams, to gribētu, bet tas nozīmē arī to, ka jau pavisam agri ir jādefinē galvenās problēmas, lai tās atrastinātu pēc iespējas ātrāk. Paldies! Hokmār kungs, jūsu pirmais jautājums attiecās uz savienības kohēziju. Jūs runājat par dažādiem atšķirībām ziemeļu dienvidi. Viena no problēmām, kāds ir pašlaik, ir tāda, ka vairākus gadus esam ļoti koncentrējušies uz parādu, deficītu, politiku kamēr Eiropas Savienības galvenā ideja ir daudz idealistiskāka un morālāka. Mums ir jāatceras Eiropas Savienības pamati - demokrātija, cilvēktiesības. Tad arī bijušās PSRS impērijas valstis uzskatīja, ka Eiropas Savienība ļoti pievilcīga un ne jau skaitļu dēļ bet tādēļ, ka tajā ir dzīvi uh, demokrātiskie principi un cilvēktiesības, un šīs demokrātiskās valstis arī darīja visu, lai varētu cilvēki dzīvot pilnvērtīgas dzīves. Tas ir Eiropas Savienības spēks, un tas pats attiecas arī uz Balkānu valstīm un arī uz Ziemeļāfrikas valstīm. Uh, kas raugās uz Eiropas Savienību un, atru, un uzskata, ka tā ir ļoti pievilcīga vieta, kur dzīvot. Kā daži Eiropas līderi, kuri varbūt nav, kuri ir ļoti atpazīstami, viņiem ir jārunā par eh, ideālismu, par jaunību, un varbūt ne tik daudz par budžetiem un deficītiem. ka vajadzētu atkal vairāk runāt iedvesmojošas runas, kā to darīja Eiropas Savienības dibinātāji tēvi, lai varētu apvienot Eiropu. Varbūt netik daudz runātu par finanšu ministru un ekofinu dialogiem. Specifiskais jautājums pār noregulējumu direktīvu Mēs esam gatavi un vēlamies strādāt ar jums par, eh, pie bankas noregulējuma direktīvas. Es saprotu, ka tas ir ļoti ambiciozs kalendārs un darīsim eh, visu Eiropa domē, lai eh, sasniegtu noteiktos mērķus. Galvenie jautājumi nemaz principā nav tādi, kas šķeļ samērīgumu un uh, uh pilnvars, rīcības iespējas un tam līdzīgi. Bet nu, no uh, labo gribu to visu var atrisināt apmierinoši. Arī šajā ambiciozajā darba grafikā vēl trīs jautājumi. Anī, lūdzu. You and I would uh, also like to welcome you. Paldies, arī vēlos sveikt jūs šeit, Mīnskungs, un uh, lai jums veiksmi panākums prezidentūras laikā. Es domāju, ka jūsu prezidentūra sāksies ļoti labi. Jau pirmā ekofin sanāksme to apliecināja, tad jūs vadījāt to, un jūs arī reiz arī apstiprinājāt jaunos, apstiprinājāt uh, to, ka arī šīs sadarbības valsts, kas vēlas ieviest, uh, 11, tad arī šo finanšu darījumu nodokli, tā arī to var darīt. Tad uzsāk šo procedūru par pār, savu mm, padzinātos sadarbību. Mans jautājums ir, kurš būs turpmākais solis padomas um, eh, ietvaros, un vai jūs plānot vēl kādu arī tālāko soli prezidentūras ietvaros? Un otrkārt arī par taksāciju nodokļiem. Kura tad ir galvenā prioritāte jūsuprāt? Jūs arī zināt, jau arī svinot Elizejas līguma 50. gadu dienu Vāciju un Franciju. Un tās valdīt, vadītāji šobrīd ir uzsveruši, ka mums nepieciešams vēl papildus koordinācija nodokļu politikai un nodokļu režīmu harmonizācijā. Manuprāt, tas arī paredz koordināciju un šo cīņu pret uh, izvairīšanos nodokļu maksāšanas. tāpat arī, lai novērstu nodokļu konkurenci un dempingu. Kā jūs to vērtējat? Un vai jūs plānojat arī kaut ko darīt savā prezidentūras laikā? Paldies! Paldies, Patrivāts kundze, jums par šiem jautājumiem. Par finanšu darījumu nodokli nākamie soļi šādi. Komisija tā nāks klajā ar savu dokumentu, kurā viņi sagatavos arī noteiks turpmākos soļus un būtiskos elements finanšu darījumu nodokļu ieviešanai. Īrijas prezidentūra vadīs šādas sanāksmes, kur tu visu izskatīsim arī turpmāk. Un mēs strādāsim tā kā starpnieki, virzoties uz mērķi. Valstis, kas atbalsta finanšu darījumu nodokli, tad arī pilnībā piedalīsies Tas nebūs tāds dialogs starp 11 valstīm, kas ir izvēlējušās šo pastiprināto sadarbību. Visi tiks iesaistīti un mēs tad to virzīsim tālāk. Par nodokļu harmonizācijas jautājumu. Šis varbūt ir varbūt viens solis pārspīlēts jau un Mēs varam atbalstīt komisāru Šemets programmu par atsevišķiem nodokļu Um, jautājumiem un nodokļu paradīzēm un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas jautājumu risināšanu. Bet nu, taču jautājumu risināsim kopā ar komisijām. Gēļams arī atgriezies vārstāt jums. Un varbūt tad Antonijs un Kelly varēs beigās. Merci, Šarona. Paldies, Šarona. Es atvainojos, ka nokavējos biju sanāksmē ar Marku. Marko Uti no DG Fin. Un um, es eh, jums uzdošu tādu pašu jautājumu, kādu uzdevu viņam, jo mēs runājām par uh, drūmo konjunktūru, kas 2013. gadā būs raksturīga Eiropai. Sešpākā pārādz. Uh, 0,5% IKP samazinājumu katru gadu, un komisijas um, rež, noteiktais ritms būtu 1,5% no IKP. Visi zina, ka 13. gadā lielākā daļa valstu uh, Mm, to neizdarīs. Vai jūs uh, rosināsiet diskusijas par šo tēmu padomi, jo tā lai valstis, kas jau ir prasījušas to, varētu piemērot savu budžeta deficīta kalendāru samazināšanu, tā lai izmantotu budžeta deficīta stabilizēšanu, stabilizatorus. Un nākamais uh, komisija ir uh, publie, publicējusi blueprint, kurā ir iekļauti Vāna Rompuja kunga par priekšlikumi, kurus Van Rompuy kungs varētu iekļaut savā nākamajā dokumentā, un tur bija iekļauts arī tas, ka eirozona nevar darboties bez budžeta, lai risinātu nesi, asimetriskos eh, triecienus, šokus. Mums ir grūti gūt informāciju par to, cik tālu diskusija parlamentā man, man uzdev Junkeru kungam šo jautājumu, tāpēc jautāšu, kā um, gūt līdzekļus pašu uh, Uh, līdzekļiem budžetā Eiropā, un pēc tam ļaušu arī kolēģim uh, Antolīnam uzdot jautājumu, ja mēs tā nolēmām. Paldies. Sí, muchas gracias, muy brevemente. Yo quisiera agradecer. Lielas paldies, izteikšos kodolīgi. Vēlējos pateikties Sīrijas prezidentūrai, kas kā prioritāti savai prezidentūrai noteikusi noslēgt eh, sarunas pie direktīvas par hipotekām. Mēs Eiropas parlamentā uzskatām arī, ka tā ir prioritāra lieta. Un mm, šim procesam raksturīgs pietiekams pragmatisms, kas mums ļauj būtiski virzīties uz priekšu. Un tā kā mm, nepieciešams ievērot arī Van Rompuy kunga ziņojuma uzņemtās saistības, es vēlējos noskaidrot, kādi ir jūsu plāni eiro stabilizācijas mehānismu ietvaros, lai uh, koriģētu asimetrisko ziņojumu. Nē, mums nav nekāda politika paredzēt kaut ko mainīt six-pack ietvaros. Es nezinu, vai es sapratu jūsu jautājumu, man liekas, viņš pazuda tulkojumā. Un tā kā es nezinu, ko jūs tur sacījāt. Tā kā jūs sacījāt, tad, tad savukārt financial mm, transaction tax, tur jau mēs sacījām, tur es atbildēju pirmīt. Tātad tu piedāvās komisiju pilnīgi citu jaunu dokumentu, un tālāk mēs sāksim trialogu sarunas. tad viss, kas vēlēsies, tie arī varēs piedalīties šajā pastiprinātās darbības procedūrā. Un tad es arī vēl, man jāsaklaus savus padomdevējs. Par dalībvalstu deficītiem apjomiem, nu tur jau īstenībā šobrīd atbildīga ir komisija. bet es baidos, ka šī atbilde, protams, nebija īsti jums apmienoša. Nu, gal galā mums jau būs vēl iespēja arī tikties vēlāk, jo, kad jūs apskatīsiet uz savu prezidentūru. Nu, ko, Šons Kēlī, jums kā īram atkal vēl papildus iespēja uzdot jautājumu. Jā, ja, paldies, priekšsēdētāji. Es gan neesmu šīs dā, komitejas loceklis, bet paldies, ka devāt man iespēju uzdot jautājumu. Paldies, man arī sveikt šeit ministrus. Tad, kad jūs uzņēmāties šo amatu īrijā, pirms mazāk kā diviem gadiem, īrija atradās ārkārtīgi sarežģītā ekonomiskā situācijā, tagad mēs esam atkal atguvuši izaugsmas ceļu. Uh, Un balstoties, protams, uz jūsu reālo pieredzi, domāju, ka jums mm, ļoti, ļoti labas kārtas rokās, un tad jūsu pieredze tiešām ļauj atskatīties uz turpmāko darbu, uz pastrādāto un arī uz gaidāmo darbu sešu mēnešu laikā. Bieži vien mēs politiskās grupās runājam par to un norādām uz kredīta reitingu aģentūrām. Iespējams, ka te ir tāda bieži nopietnas kļūdas Man tikai interesē, vai ministra kungs ir apsvērs iespēju izveidot arī Eiropas reitinga aģentūru nākošajās mēnešos. Tātad Eiropas kredīta reņģinga izveida, aģentūras izveida, kā jūs to vērtējat? Vai tas varētu palīdzēt tad nākošajā arī izvairīties no šiem sliktā standārta reitingiem. Īpaši tādā laikā, kad mēs redzējām, ka atsevišķu valstu novērtējums tiek veikts tieši īstenības samitiem. Ideja par Eiropas kredītreitingu aģentūru, nu to jau ierosināja pirms kādu laiku, Tā bija tāda vienošanās, kas jau saistīts ar vispār uh, deregulāciju un formulas vika. Par jauns aģentūras izveidu, kas tad būtu tieši atbildīgi par Eiropas valstīm, nu tad jāskatās, protams, vai tā būs uzticama arī. Ja jūs vēlaties uzskatīt, ka katrai valstī gandrīz vajag savu mērķiecīgo kredīta aģentūru, reitinga aģentūru, nu es baidos, ka tas atkal nebūtu īsti pareizs. Es nezinu, vai to mēs varētu noteikt tādu reālu risinājumu. Un tad uh, vienīgais, ka, protams, ir lielā konkurence kredīta reitingu aģentūru starpā, un tad mēs varētu teikt, ka mums nav vienmēr jāklausa tikai lielās trīs. Jā. Nu, labi, paldies jums un kredītreģinku. Um, problēmas ir, protams, līdzīgas arī kā lielajām autofirmām. Un mēs arī par to daudz ko strādājam. Un paldies, Miņas kungs, ka atnācāt, un uh, man ir liela pārliecība, ka īstā laika brīdī, un kad vajadzēs, mēs arī aicināsim jūs trialogu sarunā, iespējams, ka jūs arī vajadzēs arī jūs pats atnāksiet, nevis tikai sūtīsiet vēstnieku. Bet uh, es domāju, ka mēs jau esam panākuši dienas gan nozīmīgu progresu un arī līdzinājā sadarbība dalībvalsts starpā, manuprāt, ir ļoti apsveicama, un es domāju, ka te drīzāk jāskatās optimistiski. Un es domāju, ka jūs arī drīz varēsiet atskatīties šo pieredzi un jau pastāstīt, kā jūs to vērtējat. Um, paldies! Un uz satikšanos! Un ar citiem jums visiem tiekamies jau nākamnedēļ! Nē, tā jau būs februārī. Fe, 4. februārī, iespējams, ka tā būs tāda paplašinātā sanāksme, kurā varēsim gan arī diskutēt, gan arī balsot par atsevišķiem jautājumiem. Tiekamies 4. februārī.